So, colleagues, friends, can we... Dargie kolēģi un draugi, ierosinu sākt mūsu pēcpusdienas sesiju. Un mums būs arī e, video konference ar Ņujorku 15 pār 3, tādēļ jāsāk laicīgi. Pirmais punkts pēcpusdienas darba kārtībā ir Irānas delegācijas priekšsēdētājs Tāris Kronberg sniegtā informācija par vizīti Teherānā. Un Jūs zināt, ka decembrī delegācija apmeklē Teherānu. Un uh, prieks, ka jūs tikāties arī ar Nasrīnu Sotudē, kura ir bijusi Sāharova balvas laureāta, kur pagājušajā gadā tika uh, atbrīvota no cietuma. Un, uh, um, Pēdējos gados mums ir bijušas vairākas tikšanās ar eh, Irānas delegāciju, un, protams, mūs galvenokārt interesē cilvēktiesību situācija Irānā. Tā kā vārds jums, Kronbergs kundze. Paldies, Bārbara. Man šķiet, ka mums ir kopīgs tas, ka mēs esam centušās vismaz sešus gadus aizvest uh, mūsu delegāciju uz Irānu, un beidzot mums tas izdevās, un mums vajadzēja jaunā prezidenta piekrišanu. Tad, tad mēs devāmies uz Irānu decembrī. Mūsu uzdevums bija uzsākt starp parlamentāro dialogu. Mēs tikāmies ar Irānas parlamenta pārstāvjiem, kā arī ar valdības pārstāvjiem. Otrs mūsu uzdevums bija izvērtēt, vai Irāna ir gatava uzsākt cilvēktiesību dialogu, un tādēļ mēs tikāmies ar daudziem cilvēktiesību aizstāvjiem, tikāmies ar cilvēktiesību padomas pārstāvjiem, kā arī tikāmies ar nevalstiskajām organizācijām daži vispārīgas dabas komentāri, lai jūs izprastu to, kādā eh, vidē un kādā gaisotnē mēs strādājām. Pēc eh, Ženēvas vienošanās un pēc jaunā prezidenta ievēlēšanas Irānā valdīja eh, cerību un pārmaiņu atmosfēra. Cilvēki bija ļoti atklāti, viņi nāca klāt un vecāja, no kurienes mēs esam, un viņi priecājās, ka izolācijas laiks ir ir beidzies. tajā pat laikā jūs nedrīkstat kļūdaini pieņemt, ka viss ir kārtībā. Situācija patiešām ir ļoti sensitīva un um, stingrās līnijas ieturētā joprojām ir, un uh, prezidentām ir pavisam uh, nelielas manevrēšanas iespējas arī tie laika ziņā, un Uh, vakar uh, tika svinēta revolūcijas 35. gada diena un uh, Irānas ielās izgāja radikāļi, kuri gribēja, principā, Irānu, kuri grib Irānu atmest atpakaļ vēsturē. Mm Viņa teica cilvēkiem, ka sankcijas netiks atceltas pat tad, ja Irāna izpildīs visas starptautiskās prasības un ka ir jāturpina kodolprogramma. Un tradicionālie draudi Amerikai. Katrā ziņā, kā es teicu, vide un situācija ir neviennozīmīga. Valstī, uh, kur ir uh, aizliegt Eh, Twitter izmantošanu un ir ārlietu ministrs, kurš eh, pirmais eh, Twitterī paziņoja par Ženēvā panākto vienošanos, visu to pamanīja. Bet vēl viens vispārīgs tāds komentārs, kurš runāja par cilvēku tiesību dialogu. Mēs runājām ar visiem par cilvēku tiesībām, gan ar eh, minoritātēm parlamentā, gan sievietēm parlamentā, gan nevalstiskajām organizācijām. Un visur bija gandrīz viena un tā pat reakcija. Tas ir jautājums par dubulto morāli kādēļ Irāna vienmēr tiek izcelta, jo arī citās valstīs ir nāvis sodi, kādēļ jūs koncentrēties tikai uz mums, um, Arābu zemes valstīs vispār nav demokrātijas, bet Irānā ir reliģiska demokrātija, ja ne gluži liberāla demokrātija, un katreiz, kad mēs uh, runājām par sieviešu tiesību jautājumiem, tad tur tik norādīts, ka Saudarābijā šī situācija ir vēl sliktāk. Tā kā Irāņi kopumā uzskata, ka pret viņiem izturas netaisnīgi uh, un ka kritika ir negodīga, koncentrēties tikai un vienīgi uz viņiem, tātad uz Irānu. Bet tagad par cilvēktiesību dialogu. Protams, Mūsu delegācijā bija tātad pieci parlamenta deputāti no dažādām partiju grupām, un viņi nebija speciālisti cilvēktiesību jautājumos, tādēļ mēs varbūt atstāsim to cilvēktiesību apakškomitejai, lai viņi sāktu dialogu. Mūsu misija bija tāda vairāk izpētes misija. Mēs daudz diskutējām ar cilvēku tiesību padomi, un to vadīja viens no Laridžānī brāļiem, Muhameds Laridžānī. Pārējie divi brāļi, viens ir uh, Uh, aizbildņu padomas vadītājs, otrs ir parlamenta deputāts, un tad, kad mēs ar viņam, viņu tikāmies, viņam līdz bija tiesneši, un viņš tikšanos sāka sakot, es ceru, ka jūs zinat, ka es neesmu radikāls un ka es esmu šajā valstī ietekmīgas ģimenes loceklis. Tātad ar to sākās mūsu tikšanās. Mēs katrā ziņā skārām jautājumu par cilvēktiesību dialogu. Kā jūs zinat, Tad, kad Katāmī kungs kļuva par prezidentu 2000. gadu sākumā, jau bija centieni uzsākt šo dialogu, kas nepie kā nenoveda. Tajā pat laikā es atgādināju, ka Šarifa kungs vērsās pie Katrīnas Aštons Ņujorkā pagājušajā gadā, un viņš ierosināja cilvēku tiesību dialogu uzsākšanu un kad es par to runāju, radās jautājums, kāda, par kāda veida dialogu iet runa. Viņi teica, jā, viņi ir gatavi dialogām, bet pusēm ir vienai otru jāuzklausa, jācenšas izprast, un dialogā nedrīkst būt nekādu aizspriedumu. Tad, kad runājām par standartiem, tad atbildi parasti bija, ka Irāna e, saprot, ka ir vispārīgā izpratne par cilvēku tiesībām, ka viņi to tā neredz. Viņi cilvēku tiesības redz kā e, lietu, kas attīstās, un viņi ir gatavi apspriest cilvēku tiesību universalizāciju bet nevis runāt par universālām cilvēku tiesībām. Un viņš deva piemērus tām, kā cilvēku tiesību jautājumi ir attīstījušies Eiropā un nebūtu nevienmēr situācija ir bijusi ļoti rožaina. Pēc mūsu tikšanās eh, mēdījos viņam tika uzdoti ļoti daudz jautājumu par šo dialogu, un viņš norādīja, ka Irāna ir atvērta dialogam ar ikvienu, bet jautājums ir par to, ka pusē vienai otra ir jāuzklausa. Tālāk jautājums ir, kas piedalīsies šajā dialogā. Irānas puse pieaicināja ANO cilvēktiesību augsto komisāri Bilaja kundzi, bet viņa vēl nav apmeklējusi Teherānu. Baidoties, ka viņas komentārus varētu nepare savādāk interpretēt, nekā viņa to cerējusi. Katrā ziņā es ceru, ka viņi tomēr Irānu apmeklēs. Tālāk Sahida kungs ir ANO īpašais referents cilvēktiesību jautājumos Irānā. Viņš nav saņēmis atļauju iebraukt Irānā. Es vaicāju, kādēļ viņi neļauj viņam iebraukt valstī, un viens no iemesliem, kas tika minēts, ir tas, ka viņa uzdevums ir cilvēktiesības Irānā. Tādēļ viņš izceļ tikai Irānu un runā tikai un vienīgi par Irānu, un tādēļ Irānai tas nav pieņemami. Un treškārt mēs runājām par Eiropas Savienības īpašo pārstāvu cilvēku tiesību jautājumos. Viņš tiek laipni gaidīts un es. Un es ar pārstāvi, šo pārstāvi runāju un pastāstīju viņam par mm, mūsu sarunu rezultātu. Un uh, Lam Primidis ir eh, gatavs eh, doties uz Irānu. Katrā ziņā mm, eh, bija arī diskusijas par nāves sodu. Bet te ir divi jautājumi. Vispirms par um, ar narkotikām saistītie noziegumi. 80% no visiem izdarītiem noziegumiem ir saistīti ar narkotikām, un mūsu diskusijās Laridžānī kungs teica, ka viņi ir gatavi e, pārskatīt nāves sodu piemērošanu par šādiem noziegumiem. Tā kā 80% no nāves sodiem, kas izpildīti, varētu tikt atcelti bet katrā ziņā es saprotu, ka tā kā Lariģānī kungs ar mums uh, atklāti runāja un teica, ka viņi ir gatavi šos jautājumus apspriest, es domāju, ka tas vien jau nozīmē, ka Irāna un Irānas sabiedrība ir gatava pārmaiņām. Man šķiet, ka svarīgi ir tas, ka Eiropas Savienība ir sadarbojusies ar Irānu cīņā pret narkotikām un Dāņi atbalstīja projektu Irānā, kas bija uh, veltīts uh, cīņai pret narkotikām, narkotiku tirzniecību. Un es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs esam parādījuši, ka mēs varam sadarboties un Irāna ir gatava uh, izvērtēt iespēju atcelt nāvis sodu par narkotiku noziegumiem kā arī pastiprināt sadarbību uh, narkotiku apkarošanas jomā, jo šķiet, ka 80% no narkotikām, kas nonāk Eiropā, nāk tieši no Irānas. Tālāk otrs jautājums, ko apspriedām, bija Musāvi un Kerubī kungu jautājums, jo e, viņi ir zaļo kustības vadītāji. 2009. gadā viņi tika uh, sodīti kā krimināli noziedznieki, kas pastrādājuši noziegumu pret valsti. Viņiem ir piemērots mājas arests. E, tiesa vēl nav notikusi, Un Laridžānī kungs par šiem gadījumiem teica, ka uh, viņi uzsāks tiesvedību un tad vai nu atbrīvos viņus vai arī uh, pieņems spriedumu un apcietinās. Uh, Kerubī kungs ir bijis uh, līdz šim iekšlietu ministrijas telpās turēts kā uh, mājas apcietinājumā, bet tagad viņš ir pārvietots uz savām mājām. Protams, ir zināmas problēmas, bet, protams, tās ir apspriežamas. Kā jau Barbara pieminēja, mēs tikāmies ar Panahajen kungu, kurš ir um, amatpersona, Grieķijas vēstniecība nodrošināja telpas, lai tiktos ar nevalstiskajām organizācijām. Un Irānas, bet Irānas amatpersonas ignorēja uh, uzaicinājumu tikties. Tajā pat laikā radikāli ļoti drīz pēc tikšanās uh, Eh, parlamentā vaicāja, kurš pieļāva, ka šāda tikšanās vispār varētu notikt, un viņi izsauca ārlietu ministru, lai tas atskaltītos, kurš bija atbildīgs par šīs tikšanās organizēšanu, un šķiet, ka Grieķijas eh, vēstniecības pārstāvis tika izsauts uz ārlietu ministriju, eh, lai paskaidrot, kādēļ viņi to ir izdarījuši, bet man šķiet, ka ārlietu ministrijas puses tā bija vienkārši normālā reakcija um, bez būtiskām sekām. Bet mēs vaicājām Sutudes kundzei jau pašā sākuma procesā, ko, kāds jautājums uzdot cilvēkiem, ar ko tiekamies. Un viņa teica, Eh, ka mums ir jāvaicā, kādēļ uh, revolūcijā piedalījušies cilvēki uh, tiek tiesāti revolucionārajās tiesās, nevis krimināla tiesās, un viņi, teiksim, šādu revolucionāro uh, tiesu spriedumus neatzīst. Mēs virsāmies pie cilvēktiesību padomas pārstāvjiem, un viņi ļoti skaidri un gaiši pateica, ka tie nav politiskie ieslodzītie, viņi ir pastrādājuši noziegumus, kas balstīti uz politiskiem motīviem. Un tad ir tiesnesis, kurš izvērtē noziegumu un pēc tam virza tiesvedību vai nu uz kriminālu tiesu vai revolucionāro tiesu. Un šajā gadījumā revolucionārajā tiesā tiek uh, izskatīti noziegumi, kas ir saistīti ar narkotikām uh, vai terorismu. Tas bija komentārs, ko viņi mums sniedza, un mēs redzam, ka uh, viņi nav gatavi neko mainīt šajā ziņā. Mums bija dažas diskusijas par Bahai. Teica, ka uh, Bahai ir klans, un viņi netiek uzskatīti kā reliģija. Vēl divi komentāri, kas varbūt nav tik daudz saistīti ar cilvēktiesībām, bet pārmaiņām kā tādām. Mēs tikāmies ar nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas vides jomā, ar sievietēm, ar HIV, ar narkotikām. Un uh, ANO pārstāvs teica, ka NVO var brīvi darboties un tiešām ir būtisks izmaiņas un veidos ļoti daudz eh, lokālās, vietējās NVO. Un katrā ziņā ANO pārstāvji apliecināja, ka jaunā prezidentūra eh, valdīšanas laikā atmosfēra būtiski mainīsies šajā ziņā. Mēs tāpat ar ANO pārstāvjiem runājām par to, kādu ietekmi atstājuši sankcijas. Irāņi sankcijas Eh, tieši saista ar cilvēku tiesību noziegumiem un pārkāpumiem. Bet eh, UNICEF cilvēki teica, ka trūkst eh, medikamentu, ka viņi vakcīnas, teiksim, pirka caur noteiktiem kanāliem, izmantojot īrāņu budžetu, bet tagad viņi vakcīnas pērk par savu naudu un Eh, transakcijas tiek veikta, darījumi tiek slēgta ar Taģikistānu, un viņi norādīja uz problēmu, jo, ja, piemēram, izceļas poliomelīta epidēmija Irānā, tad uh, būs vajadzīgs ilgs laiks, lai uh, to apkarot, un tajā pat laikā tas var arī pārnesties uz Sīriju. Tālāk par sankciju ietekmi. Mēs bieži runājam arī par afgāņu bēgļiem un Jāsaka, ka sankcijas, diemžēl, skar sabiedrības vismazāk aizsargātos slāņus, un tika pieminēti bērni uz ielām, sievietes uz ielām, kur ir bez pajumtes, bez iztikas līdzekļiem, un tas patiešām ir uh, liels kalns Irānas sabiedrībai, jo problēma tiešām ir. Paldies! Thank you, Tarja Kronberg. Paldies Kronbergas kundzei par šo ļoti labo ziņojumu. Tad, kad viņš teica, runāja par to stingrās līnijas nostāju, ko jūs teicāt, kā su, tiešām Eiropas parlamenta Irānas delegācija arī ir ļoti tāda stingra hardliner delegācija. Tā, tad, tā ir taisnība, mēs arī esam tādi paši. Te ir vairāki jautājumi, kurus gribētu pasvītrot. Uh, Jūs runājāt par tikšanos ar Banāki kungu, ar Nastrin kungu, bet eh, ko jūs darījāt sakarā ar Saharova eh, informatīvajiem bukletiem un citiem materiāliem? Varbūt jums bija kaut kāds saruna par to arī. Šorīt no rīta mums bija tāda sagatavošanās sesija nākamajai Ženēvas sanāksmei Mēs runājam par cilvēktiesību situāciju Irānā, un arī šajā kontekstā šī būs viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Es eh, arī dzirdēju no Lambrinīdis kunga, ka viņi ir arī aicinājuši Irānas pusi ierasties. Ļoti ceru, ka tas materializēsies. Un varbūt šeit ir tāda doma neaicināt īpašo uh, referentu Irānas jautājumos, jo mēs uzskatām, ka šīs arguments ir pretrunā ar pašu īpašā referenta konceptu, kas pild vienkārši savu uzdevumu. Un es eh, gaidīšu informāciju no Ženēvas, vai ir kāds plāns, ka Pilāra uz turien dosies. Varbūt šeit ir arī saikni ar šo jautājumu, ko jau uzdevu. Cik tālu Eiropas Savienība ir gatava iet, lai uzsāktu cilvēktiesību dialogu ar Irānu. Es dzirdu, ka kaut kas šeit notiek, bet es nezinu, cik tālu tas ir gājis, un uzmanīgi ieklausoties jūsos, jāsaka, jā, cilvēktiesību dialogs ir par cilvēktiesībām. Tur nav nekādi filozofiskie spriedlējumi par universālo raksturu vai kaut kā. Uh, Īsnībā šeit ir atkal klasiskā novirze, klasiskais veids, kā novirzīt uzmanību un runāt par citām lietām. Tā tad būtu interesanti redzēt, kā lietas attīstās, un ja Eiropas Savienība iegūst tādu normālāku, nu, stingrāku nostāju, tad kādi būtu mūtu, mūsu orientieri, kādas mērķis mēs varētu likt mūsu diskusijas gaitā. Un tad Cik es atceros, jūs varat arī mani palabot, bet es saprotu, ka Eiropas, ka Eiropas Savienības sankcijas sakarā ar cilvēktiesību pārkāpumiem nebūtu vēl nav atceltas, jo šeit ir konkrēti cilvēki, kas ir iesaistītot nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos. Tur ir dažādi sodi, kā piemēram, kā, kā piemēram naudas līdzekļu iesaldēšana, liegums ceļot, iebraukt noteiktās valstīs. Tad eh, vēl bija kādi jautājumi, kas ir saistīti ar kododosiju un varbūt ārējās rīcības dienesta pārstāvji kaut ko tuvāk varētu pastāstīt par to, vai ir kāds plāns atcelt sankcijas. Tālāk mums ir Roberto Olmi, eh, arī no ārējās rīcības dienesta eh, referents ir Olmīkungs un Hovis kundze arī vajadzēja būt, bet viņa nav ieradusies, tāpēc došu vārdu Roberto Olmīkungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze tiešām. Tiešām ārējās darbības dienas ir gatavs runāt arī par dažādām modalitātēm sakarā ar cilvēktiesību dialogu tieši attiecībā ar Irānu. Pirmais solis šeit būs augstās pārstāves vizīte Teherānā. Uh, viņa ir jau paudusi savu nolūku tur doties, un mēs vēl nezinām konkrētu datumu, bet tas ir pagaidām, bet šāda vizīte varētu notikt visai drīz. Augstā pārstāvi plāno, plāno diskutēt ārlietu ministra Zarifa priekšlikumu par dialogu cilvēktiesību jomā ar Eiropas Savienību. Viņa centīsies precīzi saprast, kas tad ir prātā Irānas pusē sakarā ar šādu dialogu. Un tad ārējās darbības dienests sāks domāt par to, kā virzīt darbu tālāk. Varbūt Lambrinīdis kungu varētu nosūtīt turp vai arī kādu citu oficiālu amatpersonu, lai uzsāktu šīs izpētes sarunas par cilvēktiesību dialogu. Tomēr mums ir jāsaprot, ka šobrīd mēs esam diezgan agrīnā procesa fāze, un vēl es gribētu jums atgādināt, ka jā, mums ir Eiropas Savienības vadlīnijas par eh, cilvēktiesību dialogu. Eh, to, to follow. Mums šīm vadlīnijām ir jāseko, Šajās vadlīnijās ir rakstīts, ka dialoga nosacījumi ir ļoti cieši saistīti ar otrās puses vēlēšanos uzsākt šo dialogu, un šī gatavība nosacījumi ir jāizpēt un jāpārbauda pirms uzsākt šādu dialogu. Lūk, tāda ir šī agrīnā fāze, un tad tālāk jaunāko informāciju mēs dzirdēsim pēc Eštonas kundzes vizītes. Tad vēl tika pacelts jautājums par sankcijām sakarā ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Šīs sankcijas nav saistītas ar sankcijām kodolu jomā. Šīs pirmās sankcijas joprojām ir spēkā un nekas nav plānots sakarā ar to atcelšanu. Gluži pretēji padome, attiecīgā darba grupa šobrīd e, pārskata šo sankciju sarakstu. Attiecīgi šis personas, pret kurām ir vērstas sankcijas, un arī īpašumi, kas ir pakļauti sankcijām. Paldies! Paldies! Es pieņemu, ka jūs arī gatavojat Barnes Seštons vizīti uz Irānu. Droši vien jums ir arī labāks ieskats, ieskats par to, kā īstenot vadlīnijas. Viena lieta ir runāt un diskutēt par to, ko domā uh, Irānas puse, kādu dialogu viņi redz, un, bet no otras puses ir arī Eiropas Savienības puse, kādas cerības un kādas prasības mēs izvirzam šajā procesā sev. Īsumā tā arī ja tev vārds. Es gribēju tikai dažos vārdos komentēt Jā, es domāju, ir nepieciešama pragmātiska pieeja. Jā, es domāju, ka arī vadlīnijās ir ņemts vērā tas, ka mūsu pretmets šeit ir um, ļoti tāda delikāta sabiedrība, kur spēka varai ir milzīga nozīme un mūsu iespēja vai manevru loks ir ļoti neliels un mums ir jāizmanto to, ko mēs varam izmantot. Tikai daži komentāri par sankcijām pareizi, tā ir taisnība, ka šīs sankcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem nav atceltas, un ļoti nedaudz šādas sankcijas vispār ir atceltas arī otrā pusē, sakarā ar kodolu darījumu, sakarā ar naftas pārstrādes aspektu. 5 plus 1 formāts. Šī grupa ļoti uzmanīgi skatās sankciju atcelšanas procesam, lai šī atcelšana būtu minimāla un lai mēs varētu pagriezt lietu atpakaļ jebkurā brīdī, tad, kad parādās atkal kāds problēmas par Banāhī jautājumu. Ja uh, mēs uh, esam noraizējušies, ka varētu būt kaut kāda ļoti negatīva reakcija pēc mēdīju uzmanības uh, Studereha dzīvoklis tika uzlausts. Un vēl mēs dzirdējām, ka Saharova balva 25 tūkstoši dolāru, bet tas bija mērķis e, šai, šim faktam, ka kādi bija ielaušies dzīvokli. Un Sutude arī bija runājis televīzijā. Irana ļoti tādā atvērtā veidā viņa Sutudes kundze nav ieslodzīta nekur un viņa brīvi uzstājās televīzijā. Tas ir fakts. Paldies, Tarija! Paldies par to, ka jūs atnācāt pie mums un arī pastāstījāt par jaunākiem notikumiem sakarā jūsu misiju, jūsu delegācijas darbu. Es ļoti ceru, ka arī eh, rudenī mēs varbūt vēlreiz varēsim nākt atpakaļ un runāt par cilvēktiesību situāciju Irānā. Un ļoti ceru, ka mēs varēsim parunāt arī par kaut ko pozitīvu. Iepriekšējos gados eh, mēs runājam dažādi, ceram uz pozitīvo tagad. Paldies! Es, mēs esam nedaudz aizkavējušies, bet es ceru, ka mūsu eksperti Ņujorkā nav aizgājuši prom, ka viņi vēl ir uz vietas. Un tagad mēs e, runāsim par Kampalas, e, Kampalas nolīgumu un par agresijas noziedzī, noziegumiem. Lai arī. No, ir 100 gadi pēc eh, Pirmā pasaules kara, tagad ir 75 gadi pēc Otrā pasaules kara, tas ir agresijas karš un ļoti laicīgs, saulaicīgs ir šis brīdis, lai mēs varētu runāt un diskutēt par, lai mēs varētu runāt par šo jurisdikciju, ko mums piešķir starptautiskā krimināla tiesa. Eh, nu, tas konteksts ir saistīts ar Kampalas grozījumiem, un mēs varam attiecīgi arī risināt. Ar jautājumus par agresijas noziegumiem. Šeit es gribētu citēt Nirnbergas eh, no, lēmumu, ka šis agresijas karš nav vienkārši starptautisks noziegums, tas ir augstākā mērā starptautiskais noziegums, kas ir atšķirīgs no jebkura cita kara nozieguma, jo eh, tas sevi jau ietver tādu akumulētu ļaunumu. Un Kampals konference bija pie, pieņēma grozījums, kas ļauj starptautiskās krimināla tiesai pildīt savu jurisdikciju un tiesāt arī noziegums, kas saistīti ar agresijas noziegumiem. Un pēc iespējas ātrāk arī šādu mehānismu ir jāaktivizē. Tas ir sasniegums, un šo sasniegumu ir apsveikuši gan starptautiskās sabiedrība, gan arī tiesība eksperti. Faktiski pirmo reizi vēsturē pastāvīga neatkarīga starptautiska tiesa būs ar kompetenci saukt pie atbildības valstu līderus par pašiem mm, smagākajiem noziegumiem, kas saistīti ar spēku izmantošanu pret kādu citu valsti. Minimums 30 ratifikācijas ir nepieciešams, lai aktivizētu tiesas jurisdikciju šajā jomā, lai tā varētu tiesāt agresijas noziegums. Uh, un lai beigu galā mēs varētu arī saskaņot visu šo sistēmu, kas ir saistīta ar starptautisko eh, jurisdikciju, pamatojoties uz Nirnbergas principiem. Eh, Kampels normas stāsies pilnā spēkā tikai tad, ja mēs tās ratificēsim, un vairākas reizes jau Eiropas parlaments ir paudzis eh, spēcīgu atbalstu šai ratifikācijai un atbalstīs Kampels grozījumu spēkā stāšanos. 2011. gada 17. novembrī mēs pieņēmām rezolūciju, kur mēs veicām kampaus grozījumu pieņemšanu. Ehm, grozījumos ietilpst arī šis, eh, šis konteksts, un tad mums bija 2012. Eh, gada aprīļa rezolūcija, kur arī ir atzīta starptautiskās krimināla tiesas jurisdikcija kara noziegumu jomā. Es ceru, ka tie, kas ir interesēti, tie arī varēs atrast šīs rezolūcijas mūsu dokumentu kopumā mūsu likumdošanas mandāts tuvojas beigām. Un kā vadītāja, kā zaļās partijas priekšsēdētāja, esmu kontaktējusies ar citiem deputātiem, un es ļoti ceru, ka līdz šī mandāta beigām mēs varēsim uh, apstiprināt eh, rezolūciju, jo tik tiešām ir 75 gadi pēc otrā pasaules gada beigām, un tādā veidā mēs pasvītrosim šo nozīmi, un es ļoti ceru, ka mēs iegūsim arī vairāk parakstus, ratificējot šos grozījumus, arī dalībvalstis, es ceru, ka ratificēs, tomēr skatīsimies, kā tas nostrādās, kā tas darbosies. Eh, tagad mums ir debate, mums ir divi runātāji. Žerardips no Beļģijas tieslietu ministrijas. Sveicam Žerardu kungu. Un tad Dīves kungs, kas ir koordinators ar jurisdikciju, un arī viņš ir arī Beļģijas darba grupas sastāvā, kas notarbojas ar sadarbības jautājumiem starptautisko kriminālu tiesu. Un nu, Beļģija nesen ir ratificējusi Kampalas grozījumus, tagad mums ir jau kopumā septiņas Eiropas Savienības dalībvalstis - Luksemburga, Igaunija, Vācija, Kipra, Slovenija un visbeidzot Horvātija, kas ir ratificējusi tos. Un tad mēs dzirdēsim arī, kāda ir Beļģijas pozīcija sakarā ar agresijas noziegumiem. Un tad mums arī ir arī Donats Kātins, ko mēs pazīstam ļoti labi e, no ģenerālsekretariāta organizācijā Parlamentarians for Global Action. Labrīt, David. Laikam Ņujorkā ir rīts. E, vai Jā, Ņujorkā ir rīts, saka Dēvids Kātens. Un liels paldies jums, Katēna kungs, par to, ka jūs piekritāt ar mums sazināties šādā video formātā. Um, un tātad šī organizācija parlamentārienes par global action, at, tur ir vairāk kā. Uh, Um, tūkstots parlamentāro grupu, kas piedalās um, visā pasaulē, 130 eh, parlamentārās struktūras, un šīs organizācijas darbojas ar dažādiem informācijas jautājumiem un mobilizē parlamentāriešus visā pasaulē īstenot mērķus cilvēktiesību jomā. Es pieņemu, David, ka jūs pastāstīsiet mums par to, cik tālu mēs esam ar Kampalas grozījumiem. Un varbūt mēs arī varēsim no jums dzirdēt, ko mēs varētu darīt, lai atbalstītu ratifikācijas procesu. Paldies un lūdzu dod jums vārdu. Um, thank you very much, uh, uh, Madame Lokbīler. Um, Paldies, Lokbīlers kundze. Šie grozījumi, kas tika pieņemti Kampalā, jau uh, plaši ir komentēti, un kā jūs varbūt jau pamanījāt, daudz kas jau ir izdarīts. Ratifikācijas status ir tāds, ka 13 šobrīd ir ratificējuši, un lai tie status spēkā ir jābūt 30 ratifikācijām. Un tomēr jurisdikcijas aktivizācija varētu notikt tikai pēc 2017. gada. Uh, Un tad būs valstisko pušu uh, tikšanās un būs nepieciešama divu trešdaļu valstu piedalīšanās, lai aktivizētu jurisdikciju. Tad, tad ir ļoti svarīgi, lai uh, ņemot vērā, ka tad uh, tikai sāksies šī jurisdikcija, tad, uh, um, lai mēs 2016. Uh, gada beigās būtu sasnieguši 30 ratifikācijas, lai no 2017. gada 1. janvāra, kad būs atļauts organizēt šo valstu pušu um, konferenci, tik līdz varēs pieņemt šo lēmumu, lai uzreiz varētu sākties tiesas jurisdikcija. Tiesas jurisdikcija var darboties divējādā veidā. Uh, viena ir balstīta uz valsts piekrišanu un viena ir balstīta uz drošības padomas lēmumu saskaņā ar septīto sadaļu ANO hartā. Un šī otrā uh, iespēja galīgi nav problemātiska, jo mēs zinām, ka uh, iepriekš, kā starptautiskā krimināla tiesa ir darbojusies attiecībā uz Lībiju un Dārfūru, uh, tā var darboties saistībā ar jebkādiem starptautiskiem noziegumiem. Uh, vai eh, drošības padome eh, būs spējīgi to darīt, vai mēs saņemsim šīs 30 ratifikācijas, vai šīs divas trešdaļas tiks sasniegtas. Ko tad padome var darīt? Eh, padome var tikai nodot lietu tiesai un tad neatkarīgi lemt, vai uh, agresijas noziegumu, eh, noziegumu pret cilvēku, karu noziegumu un citu noziegumu varētu uh, tikt tiesāti tiesā. Bet ko mēs tagad apspriežam, ir tas, cik svarīgi ir ratifikācija. Uh, ratifikācija uh, pieļaus to, ka visas dalībvalstis valstis būtu aizsargāts arī pret šiem noziegumiem. Šis noziegums bija kriminalizēts jau Nirnbergas sprieduma laikā, 45. gadā. 43. gada Maskavas deklarācijā tika noteikts, ka nopietnākie noziedznieki 2000, tātad otrajā pasaules karā būtu jātiesā, ja tik īstenot šie agresīvā kara paņēmieni un tas arī ir pamats starptautiskajai likumdošanai mūsdienās. Un ko mēs tagad darām? Mēs tagad aizpildām šo plaisu, kas kopš tā laika nebija vēl aizpildīta. Tad bija šis trūkums vēl e, nebija e, starptautiskajās tiesībās e, šīs iespējas. Un ir leģitīmi uh, Eh, tas bija leģitīmi arī 45. gadā eh, tiesāt individus, un tāpēc es neredzu eh, iemeslu, kāpēc tas nebūtu leģitīmi tagad. Ir, protams, dažādi viedokļi par Kampalas konferences grozījumiem. 2011. gadā Eiropas Savienība pārskatīja uh, kopējo pozīciju, kas bija pieņemta 2003. gadā par starptautisko kriminālu tiesu, kas ir viens no pamata instrumentiem, lai veicinātu Romas statūtu sistēmas universalitāti, un tādējādi Eiropas Savienība ir vadošā starptautiskā organizācija, kas atbalsta starptautisko kriminālu tiesu visā pasaulē. Parlamentārieši arī to dara un arī pilsoniskās sabiedrības institūcijas to dara, un Eiropas Savienības loma ir ļoti izšķirīga svarīga. Un tomēr Eiropas Savienībai neizdevās, vai eh, drīzāk varētu teikt, ka tā nele, neizlēma iekļaut Kampalas uh, gro, grozījumu ratifikāciju pārskatītajā pozīcijā. Tas bija tāpēc, ka bija strīdīgas pozīcijas un joprojām notiek diskusijas attiecībā uz Kampalā pieņemtās definīcijas iespējamo ietekmi. Un jo īpaši kādu nosacījumu būtu, lai tiesa varētu spriest. Un šeit es uh, visu apkopoju dokumentā, ko arī uh, piedāvā jūsu komitejai, tātad tur, kur, tur ir viss ļoti skaidri izskaidrots, bet būtībā bija divas saruna pozīcijas 2002. gadā, kad Romas statūts tajā spēkā un tad bija sarunas, kas noved pie Kampalas kompromisiem. 2010. gadā bija uh, drošības padomas pastāvīgās dalība valstis, kas aicināja tām uh, sniegt ekskluzīvas kompetences, tātad uh, prerogatīvu lemt, vai ir notikusi agresija saskaņā ar 39. ANO hartu. Mēs visi zinām, ka 39. pantā ANO drošības padome, kā vienīgā iestāde, vienīgā struktūra uh, var uh, uh, lemt, ja ir pārkāpts miers un veikt agresija, lai drošības padomu varētu veikt pasākums, lai at, atjaunotu mieru un drošību pasaulē. Neviens neapšauba šo drošības padomus pilnvaru, bet um, Vairākums valstu, neskatoties uz šīm svarīgajām drošības padomas prerogatīvām, šo te lēmumu par to, vai ir veikts agresijas noziegums, tātad, ka tas nav padomas lēmums un ANO hartas ietvaros tas nav lēmjam, lēmjams. Tātad bija nepieciešams rast veidu, kā drošības padome uh, Um, nebūtu dominējošais uh, spēlētājs uh, tiesā, lai tiesa netiktu uh, politizēta. Un risinājums tika raksts Kampalā. Piemēram, ja rodas situācija, kad starptautiskās krimināla tiesas prokurors uzskatītu, ka ir noticis agresijas noziegums, tad viņš vai viņa varētu lūgt padomē sešas mēnešu laikā izvērtēt šo jautājumu, bet ja padome uh, sešu mēnešu laikā nekādu lēmumu nepieņem, tad prokuroram ir tiesības prasīt uh, atļauju uzsākt izmeklēšanu, uh, izmantojot piecus tiesnešus, kas ir pirmstiesas uh, nodaļā. Un tad krimināla tiesas prokurors varētu sākt in, izmeklēšanu, protams, ar nosacījumu, ka viņam ir jurisdikcija, balstoties uz uh, ratificējošās valsts piekrišanu. Tātad, citiem vārdiem sakot, ir jānoskaidro, vai agresijas aktu ir veikusi valsts, kura arī ir akceptējusi Kampalas uh, grozījumus. Proti pozitīvi ratificējot uh, šos grozījumus, vai arī, ja tā ir uh, puse Romas statūtos un uh, nav izmantojusi izņēmumu, jeb optautu. Tātad šī ir ļoti sarežģīta schēma, bet izskatās, man izskatās, bet nu redzēsim turmākajos gados, vai šis strīdīgais jautājums tiks atrisināts, ka tās valstu puses, tā skaitā arī drošības vadomas pastāvīgās dalībvalstis, kas nevēlas uh, pieņemt šos grozījumus, uh, tās var nosūtīt vēstuli starptautiskajai krimināla tiesai, izskaidrojot iemeslus, kāpēc tās nevēlas pieņemt šos uh, grozījumus, un tas tiks interpretēts kā optauts. Tātad es domāju, ka jau tagad uh, ir tā, ka Liechtensteins valdība, kas ir uh, sarunu uh, vedējs, ka ir jau piedāvāts risinājums šim strīdīgiem jautājumam, kas izriet no Kampalas konferences, proti, ka ir valstis, kas negrib pieņemt šo grozījumu saistības. Līdz ar to šis grozījums būs saistošs visiem citiem, bet tikai ratificējošajām valstīm. Vai nu tās būtu upuri vai uzbrucēji un tad uh, prokurors eh, varēs rīkoties, nogaidot šos sešus mēnešus, eh, ka, kuru laikā drošības padomu var rīkoties, un ja viņš būs saņēmis šo pozitīvo atļauju no pieciem tiesnešiem. Jūs redzat, kāda ir šī līdzsvarotā sistēma, jūs redzat, kādas ir prokurori iespējas ļaunprātīgi izmantot varbūt uh, pilnvaras. Uh, kas viņiem, kas viņam tiek uzticētas. Tas nozīmē, ka ratifikācija kļūst aizvien svarīgāka. Šī ir piekrišanā balstīta jurisdikcija, tātad mums ir nepieciešams, lai pēc iespējas vairāku valstu piekristu tam, ka visnopietnākie starptautisko tiesību pārkāpumi uh, tātad, neizm, tātad izmantojot nelegālus bruņotos spēkus, ka tas ir starptautisks noziegums, krimināla noziegums, lai tas eh, tā kā ir definēts eh, Romas statūtos tiktu atzīts. Un definīcija ir ļoti vienkārši, ļoti skaidra. Šeit ne, netiek pieļautas kaut kādas pelēkās zonas, eh, daudzpusējas operācijas ar humanitāriem mērķiem, kā nesen varbūt Malī vai Centrāla Afrikas Republikas um, gadījumā, ko autorizēja drošības padomas rezolūcijas. Tātad uh, legālo bruņoto spēku darbības, protams, ir izslēgts no šīs definīcijas. Un arī, ja ir uh, kombinēta spēku lietošana, tas arī ir izslēgts. Uh, Un ir pilnīgi skaidrs, ka uzbrucējs ir tāds, kurš ir pozīcijā īstenot kontroli uh, pār politiskajām vai uh, militārajām darbībām valstī. Un, um, ja ir pārkāpta ANO harta, neskatoties uz uh, kara pieteikumu, ir jābūt tiešām šim hartas pārkāpumam. Tas viss nodrošina, ka šādas pelēkās zonas uh, netiks skatīts krimināla tiesā. Mēs runājam tikai par uh, tādiem scenārijiem, kurus, diemžēl, esam paši piedzīvojuši, piemēram, arī otrajā pasaules karā vai uh, citas situācijas, kur ir bijuši uh, uzbrukumi, bombardēšanas, iebrukumi suverenās valstīs bez juridiska pamatojuma. Daudz Eiropas Savienības dalību valstis ir izlēmušas vai vēl lemj par ratifikāciju. Es, ja atļausiet, gribētu ieteikt Eiropas Savienībai kā tādai un ne tikai atsevišķām dalību valstīm uh, uh, virzīties uz priekšu šajā svarīgajā virzienā. Esmu gatavs atbildēt uz jebkādiem jautājumiem un jau uh, arī ar prieku saņemšu jūsu iespējamo rezolūciju un ir ļoti svarīgi, lai uh, parlaments šeit darbotos, jo parlamentam ir tiešām iespaidīga um, darbības vēsture cilvēktiesību jomā 30 gados, kurās jūs esat strādājuši. Un jūsu darbība tiešām ir arī iedvesmojusi mūsu mūsu darbā, un tas, ka jūs nesat izslēguši agresijas noziegumus eh, no tā saraksta, kas uh, rada milzīgas ciešanas un milzīgas cilvēktiesību pārkāpumus. No jūsu prioritāšu sarakstu jūs to tātad esat tur ietvēruši, tas ir ļoti svarīgi. Paldies par uzmanību. Paldies, eh, David eh, Donat Katin. Tagad uzklausīsim mūsu otro ekspertu, kas ir no. Un tad jūs beigās atkal varēsiet izteikties. Tagad Dīve kungs, lūdzu. Thank you, Madam Chair, and first of all, thank you for. Paldies! Vispirms paldies, ka uzaicinājāt man piedalīties šajā sanāksmē. Eh, man ir prieks kā Beļģijas pārstāvim eh, runāt par Romas statūtu grozījumiem, kā arī īpaši par otro grozījumu, kas ir saistīts ar agresijas noziegumiem. Kā jūs zinat, Esmu gatavs komentēt arī pirmo grozījumu, tā saukto Beļģijas grozījumu, kur tiek uzskaitīti uh, tiesas piekritībā esošie kara noziegumi un, un iespēja um, saukt pie krimināla atbildības par ķīmisko un bioloģisko ieroču izmantošanu bruņotajos konfliktos, bet es šodien fokusēšos uz agresijas noziegumiem. Mani lūdzu paskaidrot kāds ir Beļģijā ratificēšanas uh, process un uh, īstenošanas process. Un mani lūdz arī izteikties par uh, grūtībām vai atšķirībām, kādas pastāv Eiropas Savienībā, traktējot šīs normas un piemērojot tās, un es arī parunāšu par šo grozījumu saturu, paskaidrojot šīs atšķirības. Vispirms īsumā par grozījumu ratificēšanu, otrkārt es runāšu par eh, šī grozījuma saturu un pēc tam paskaidrošu par eh, šī mm, grozījuma īstenošanas ietekmi uz eh, Beļģijas likumdošanu. Mēs eh, labprāt ratificētu ātrāk šo dokumentu, bet, kā jūs zinat, mums bija zināmas eh, grūtības pēdējos gados eh, ar valdības izveidošanu, un tādēļ mums nācās nedaudz aizkavēt šo ratificēšanas procesu. Katrā ziņā mēs patreiz atrodamies jau 12. fāzē. Pagājušā gada septembrī mēs iesniedzām ratifikācijas likuma projektu. Uh, un uh, uh, valstīs par, valsts partijas asamblē, 12. asamblējā, pēc tam, kad uh, to apstiprināja karalis, mums izdevās ratificēt pašu grozījumu par kara noziegumiem un grozījumu, kas attiecās uz agresijas noziegumiem. Tā kā rezolūcija aicina mūs to darīt, un tā ir rezolūcija, ko pieņem Eiropas parlaments, mums ir prieks, ka mums izdevies šo rezolūciju īstenot. Uh, Ko tad mēs ratificējām? Kāds ir grozījumu saturs? Tātad šeit iet runa galvenokārt par trim pāntiem jaunajiem pāntiem, kas ir ieviest Romas statūtos. Pirmais ir astoņi prim pāns, kas definē šādu agresijas noziegumu. Interesanti šajā definīcijā ir tas, ka šī definīcija ir ļoti uh, tāda materiāla taustām faktu definīcija, un tur nav nekāda atsauce uz politisku veidojumu vai struktūru lomu šajā definīcijā. Tātad netiek atzīta drošības padomas loma definējot agresijas noziegumu vai konstatējot agresijas nozieguma um, esamību. Agresijas noziegums sastāv no diviem elementiem. Eh, vispirms eh, personas pastrādātais noziegums, tātad tā ir plānošana, gatavošana vai izpildīšana eh, no personas puses. Uh, Uh, virzot uh, valsts uh, politisko rīcību, kas izpaužās agresijas aktā, un agresijas akts ir rīcība, kas pēc savas būtības apjomā un citām iezīmēm atbilst agresijas definīcijai ANO attiecīgajā deklarācijā. Tātad pirmkārt kādam ir jābūt līderim, šim politiskajam līderim, kuram ir iespēja kontrolēt uh, valsts darbību vai virzīt šīs uh, valsts darbību. Un tālāk ir jāpastrādā agresijas akts. Tātad valstī ir jāpastrādā šis akts. Un agresijas akta definīcija balstās uz rezolūciju, ko vienbalsīgi pieņēma ANO ģenerāla asamblēja. Tūkstoš deviņsimt septiņdesmit ceturtajā gadā. Tātad arī šeit Tā ir mm, definīcija, kas izmanto konkrētus faktus. Tātad uzbrukums valsts suverenitātei, invāzija, bombardēšana, ostu blokādes, konkrētas darbības. Bet tas e, ievieš zinām arī tādu pretrunu, jo drošības padomas dalībnieces valsts uzskatīja, ka daļa no definīcijas runā par drošības padomas loma, un tas ir tas, par ko runāja uh, eh, Dēvids Katins. Uh, hartas 39. pantā ir teikts, ka ANO drošības padome nosaka agresijas akta esamību, lai uzsāktu septītās nodaļas mehānismu piemērošanu. Eh, Beļģija un lielākā daļa citu valstu uzskata, ka drošības padomas kompetence ir tikai ierobežota un uh, tā var tikt attiecināta tikai uz ANO darbībām, kas balstās uz septīto nodaļu. Viņi uzskata, ka agresijas akta konstatēšana ir priekšnosacījums uh, tam, lai noteiktu, vai uh, agresijas akts ir noticis vai ne un tātad to veic drošības padome. Un ja e, drošības padome nav e, to konstatējusi, līdz ar to nav agresijas akts noticis un nav iespējams saukt pie krimināla atbildības par to. Tā kā šeit ir tā galvenā saikne. Katrā ziņā, ja jūs atzīstat e, šo drošības padomas lomu, tad jūs bloķē e, šī e, drošības padomes e, darbības vajadzība, lai varētu tālāk um, uzsākt procesu. Katrā ziņā Francija un apvienotā karaliste uh, Kampalā uh, nāca klajā ar deklarāciju, ka viņu neapmierina šāds traktējums un viņi negatavojas ratificēt uh, grozījums tieši šī iemesla dēļ. 15 eh, prim un 15 eh, mm, ter panti, kas arī ir jauni panti, runā par jurisdikcijas nozīmi. Un šajos pantos tiek paskaidrots, kā tiesa var eh, realizēt savu jurisdikciju. Gribu atgādināt, ka tiesa nevar realizēt savu jurisdikciju, ja netiek izpildīti divi priekšnosacījumi. Pirmkārt, 30 ratifikācijām ir jābūt notikušām, un otrkārt, ir jābūt balsojumam pēc 2017. gada 1. janvāra un ir jānobalso vismaz ar divām trešdaļām balsu vairākumu. Tas nozīmē, ka ja mēs gribam, lai tiesa varētu īstenot savu jurisdikciju, tad 2. janvārī 2017. gadā ir nepieciešams, lai 30 valsts būtu pabeigušas ratifikācijas procesu. Tātad līdz 2016. Eh, gada 1. Eh, janvārim jo šīm ratifikācijām ir jānotiek vismaz gadu pēc mehānisma iedarbināšanas. Tātad mēs zinām, kāda ir priekšnosacījuma, par ko iet runa grozījumos un kādēļ šī pretruna un kādēļ mums nav arī kopīgas nostājas padomē. Tālāk, kā šie grozījumi ietekmē nacionālu likumdošanu, konkrēti Beļģijas likumdošanu. Galvenā ietekme, par ko uh, plaši nerunā un kas netiek pietiekami apspriesta, ir. Lai kāda būtu jūsu valsts eh, situācija, vai jūs esat pievienojušies Romas statūtiem, vai jūs esat ratificējuši grozījumus vai nē, jums būs pienākums sadarboties ar tiesu tad, kad tiesa realizēs savu jurisdikciju attiecībā uz agresijas noziegumiem situācija, ka tā būs situācija, ka tiesai būs tiesības realizēt savu jurisdikciju, un tad visām 122 eh, e, Romas statūtiem piedarošajām pievienojušamies valstīm būs pienākums sadarboties ar šo tiesu, lai nodrošinātu uh, atbalstu mm, izmeklēšanā un agresijas noziegumu sodīšanā. Es neesmu pārliecināts, ka valsts var apzinājušās un sapratušas. Otrakārt, Beļģijā ar to nebūs problēmas, jo mūsu sadarbības likumdošanā arī ir noteikts, ka mums ir jāsadarbojas ar tiesu attiecībā uz jebkuriem noziegumiem, kas veikti šīs tiesas jurisdikcijā. Neiet runa par specifisku noziegumu grupu. Otrakārt, protams, var pieņemt lēmumu par to, ka agresijas noziegums tiek iekļauts krimināla kodeksā. Un tad var vaicāt, kāds būtu tiesiskais pamats šādu noziegumu iekļaušanai krimināla kodeksā. Grozījumi Romas statūtos ietver arī um, atsevišķus punktus, kas ir šajā rezolūcijā. Uh, un tur ir apsvēruma punkts. Ceturtais punkts runā par to, ka tiesas var noteikt par pienākumu valstī iekļaut agresijas noziegumus uh, krimināla kodeksā. Bet starptautiskajās tiesībās ir jāatrod iespēja iekļaut agresijas noziegumus krimināla kodeksā, un šāda iespēja ir bet kas attiecās uz vispārīgo jurisdikciju, tad tur tā nav, bet ja mēs paskatāmies starptautiskajās krimināla tiesībās, tad mēs atradīsim normas, eh, kas dod agresijas noziegumu definīciju. Un tā tad eh, to var attīstīt tālāk eh, jūs Nacionālā krimināla kodeksā, un tad jūs varat paplašināt šo jurisdikciju uz konkrētu situāciju savās eh, normās attiecinot to uz teritoriālo vai ekstrateritoriālo jurisdikciju, bet es nezinu priekšsētājs kundze vai ņemot vērā mums atvēlēto laiku, jūs gribat, lai es eh, runāju par to? Labi. Tātad ir skaidrs, ka ņemot vērā starptaut starptautiskās pastāvīgās justīcijas tiesas judikatūru. Tas ir 27. gada lotus lieta. Tur ir teikts, ka ikvienai valstī ir iespēja paplašināt tās jurisdikciju ārpus tās teritorijas ikreiz un katru reizi, ja starptautiskās tiesību normas to neaizliedz. Tad paskatīsimies, ko saka starptautiskās tiesības. Starptautiskajās tiesībās ir dokuments, kas runā par agresijas noziegumu sodīšanu nacionālajā līmenī. Un tas ir um, uh, kodeks uh, par noziegumiem pret mieru. Un uh, To ir pieņēmusi īpašā ANO komisija, kas uh, kodificējusi paražtiesības. Un komisija, šī komisija ir skaidri norādījusi, ka jūs varat sodīt gan valsts līmenī, savas valsts valsts piedrīgo, kurš ir veicis agresijas noziegumu ārvalstīs un darījis to jūsu pašu valsts veiktās agresijas ietvaros. Ņemot vērā starptautiskās kriminālās tiesības, jūs varat arī saukt pie atbildības personu, kas ir veikusi agresijas noziegumu jūsu pašu teritorijā. Šeit jūs varat izmantot teritorialitātes principu. Ejot tālāk, Tālāk jau šī zona kļūst nedaudz neskaidrāka, un šeit vēl Beļģijai nav galīgās pozīcijas šajā jautājumā. Galvenā problēma ir tā, ka, ja jūs sācat pie atbildības ārvalstnieku par agresijas noziegumu, kas ir pastrādāts agresijas ietvaros, ko realizējusi trešā valsts, tad jūs ļaujat savai nacionālajai jurisdikcijai analizēt un uh, ieņemt pozīciju par tādas darbības likumību, ko pastrādājusi trešā valsts, ko starptautiskās tiesības nepieļauj. Tas ir tīri tehniski juridiska problēma. Kad ekstrateritoriālā jurisdikcija attiecībā uz agresijas noziegumiem tiek paplašināta, rezumējot un noslēdzot savu uzstāšanos, var teikt, ka mums ir uh, Uh, lepnums, ka mēs esam uh, starp tām uh, valstīm, kas ir ratificējušas Romas statūts un kas ļaus um, realizēties šīs tiesas jurisdikcijai. Otrakārt, mēs noteikti savā krimināla kodeksā ieviesīsim definīciju par agresijas noziegumiem, un mēs noteikti atļausim saukt pie atbildības Bēļģijas valsts piedarīgos, kas ir veikuši agresijas noziegumus jebkur pasaulē. Tas nav tīri teorētiski, jo mēs esam daļa no labi zināmām militārām aliansēm, kas eh, izmanto spēku un eh, kas ir arī piedalījušās Uh, agresijas aktos. Līdz ar to Bēļģijai tā nav tīri teorētiska situācija. Un tas arī ir iemesls, kādēļ mēs iepriekšējos gados atteicām piedalīties uh, mm, Irākas misijās iepriekšējo konfliktu laikā. Un treškārt, domāju, ka mums ir jāgaida tālāk, kāda varētu būt interpretācija, bet mums ir liels prieks, ka Eiropas parlaments turpina izdarīt spiedienu uz dalību valstīm uh, lai tās ratificētu šīs svarīgās normas, kas ļautu saukt pie atbildības cilvēkus pār karnoziegumiem. Paldies! Paldies un liels paldies par šo detalizēto izklāstu. Ļoti interesanti bija dzirdēt jūsu domas, kā arī ļoti interesanti bija saprast, kāda motivācija bija apvienotai karalistei un Francijai valstīm, kas izvēlējās šos grozījumus neratificēt. Varbūt eh, mēs tagad dosim vārdu eh, Bermana kungam no cilvēktiesību nodaļas ārējās darbības dienestā. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Labdien! Vispirms es gribētu pateikt, ka mēs eh, ļoti atbalstam šādu viedokļu apmaiņu starp dažādiem parlamentiem. Uh, Jūs zināt, ka efektīva starptautiskā krimināla tiesa ir ļoti svarīgs instruments, kas ļauj starptautiskai sabiedrībai cīnīties pret nesodamību un arī īstenot likumvaru. Starptautiskā krimināla tiesas darbības uzlabošana ir ļoti liela prioritāte Eiropas Savienībai un visiem pārējiem, un arī augstā pārstāva Ketrīna Eštona uzskata to par ļoti svarīgu uzstāvu. Kampals grozījumu konferences un pārskats kā tāds ir ļoti svarīgs tāds stūrakmens eh, starptautiskās krimināla tiesas attīstības procesā. Eh, vēl jau vairāk jāatzīmē to, ko teica arī iepriekšēji runātāji, ka eh, šeit šajā konferencē arī ir beigšās diskusijas par Romas statūtu noteiktiem elementiem. Uh, Un galvenais mērķis šeit ir paplašināt eh, tiesas jurisdikciju, iekļaujot arī kara noziegumu tiesāšanu un eh, situācijas, kas attiec uz eh, starptautiskiem bruņotiem konfliktiem un jo īpaši agresijas noziegumu kontekstā. Kampalā bija konsens gars un tas ļāva arī panākt šo kalējo vienošanos, kas arī tika panākta. Mēs tagad varam apgalvot, ka uh, darbs, kas tika iesākts Romā, visbeidzot ir nonācis līdz auglīgam galam, iznākumam. Vairākas Eiropas Savienības dalībvalsts ir pavirzījušās krietni uz priekšu ratifikācijas procesā. Ir notiku, noticis grozījuma ratifikācijas process sešas valstis - Beļģija, Horvātija, Igaunija, Vācija, Luksemburga un Slovēnija jau ir pabeigušas ratifikācijas procedūru. Tad ir citas vēl Eiropas Savienības dalībvalsts, kas joprojām ir ratifikācijas procesā. Dažas no dalībvalstīm ir labi progresējušas un pavirzījušās uz priekšu. Eiropas Savienība kā tāda nav viena no stat status um, iesaistītajām pusēm. Tas ir Eiropas Savienībai ir novērotais status, tā nav kā daļa, kā puse. Tāpēc Eiropas Savienībai kā tādai nav jāratificē Kampals grozījums Romas statusā, statūtos. Tie, kas piedalījās Kampals konferencē, eh, viņi var arī izteikt īpašas apņemšanos eh, tad, ja ir vēlēšanās īpaši stiprināt cīņu pret eh, nesodāmību Romas statūti ietvaros, sadarbojoties ar starptautisko krimināltiesu un īstenojot arī papildāmības principus. Eiropas Savienība apņēmās turpināt universalitāti un arī saglabāt Romas statūtu integrālo daļu, kas ir ļoti svarīgs elements jebkurā Romas statūta pārskatu perioda. Tālāk Eiropas Savienība ir apņēmusies cīnīties pret nesodāmību, sodīt vissvarīgākos, vissmagākos sabiedriskos noziegumus, sadarbojoties kopā ar partneriem, iesaistot starptautisko kriminālu tiesu un arī starptautiskās tiesību normas, ieliekot šo, šīs normas līgumos ar citām pusēm. Eiropas Savienība ir atbalsta, atbalsta šo tiesu, pilsonisko sabiedrību un jebkuru trešo pusi, kas ir interesēta un vēlas kļūt par Romas statūtu pusi, arī īstenojot tos. Un vēl Eiropas Savienība ir apņēmusies pārskatīt instrumentus un atbalstīt tiesu saskaņā ar konferences secinājumiem. Eiropas Savienība ir aktualizējusi savu kopējo nostāju, par to jau stāstīja arī iepriekšējais runātais Ir jauns padoms eh, secinājuma dokuments, eh, kas ir pieņemts 2011. gada martā, un saskaņā ar šo padomes lēmumu Eiropas Savienība ir pārskatījusi savu rīcības plānu par padomes secinājumu īstenošanu, un šis pārskats tika pieņemts 2011. gada jūlijā. Eiropas Savienība un tās dalībvalstis eh, darbojas, lai atbalstītu starptautisko kriminālu tiesu fokusēties pārsvarā uz minēto eh, padomas dokumentu un tā īstenošanu. Kampalas eh, konferences risinājums eh, tiešā veidā ir arī atkarīgs no tā atbalsta, ko sniedz Eiropas Savienība starptautiskajai krimināla tiesai šodien. Paldies, Bērman kungs! Vai vēl ir kādi, kas vēlētos izteikties? Tādā gadījumā man ir jautājumi. Mēs e, dzirdējām atsevišķus e, tādus iemeslus vai motivāciju, kāpēc tīri juridiski dalībvalsts nevar ratificēt šo grozījumu dokumentu. Tāpēc es gribētu uzdot jautājumu Davidam Katinam. Kāpēc e, dalībvalsts vilcinās un arī citas valsts, kāpēc vilcinās ratificēt. Mēs dzirdējām noteikts, zināms, iemesls, bet kāpēc citi vilcinās? Mēs zinām, ka ir nepieciešami 30 paraksti līdz 16. gada beigām, īpaši daudz laika vairs nav. Tad kādas grūtības šeit ir? Un tad neliels jautājums divi kungam no Beļģijas valdības puses, vai jūs aktīvi iesaistāt arī citas dalībvalstis, vai jūs cenšaties palīdzēt citām dalībvalstīm pārvarēt kaut kādas juridiskas problēmas? vai arī tik galā ar kaut kādiem argumentiem, kas izraisa grūtības. Došu vārdu Dēvidam, lūdzu. Kādi citi iemesli šeit būtu minami? Šie citi iemesli ir saistīti ar vispārējām grūtībām, vispārējām problēmām, ar ko sastopas tiesa šodien, e, tīpaši saistībā ar Āfrikas kontinentu Šeit ir apsūdzības eh, pret eh, valstu līderiem. Eh, Baš, nu, prezidents Bašīrs Sudānā, viņš ir veicis savā oficiālā kapacitātē noziegumus, kas ir pielīdzinām kara noziegumiem. Un arī Kenijas vēlēšanu rezultāts uh, marta mēnesī vēlēšanu rezultātā mm, nedemokrātiskus apstākļos tika ievēlēti pārstāvji uh, Kenjota kungs un Rutas kungs uh, tika ievēlēti par Kenijas prezidentu un pre prezidenta vietnieku un tajā laikā vēlēšanu periodā jau šie cilvēki, šie cilvēki tika apsūdzēti par ļoti smagiem noziegumiem. Tas viss izraisīja hausu Āfrikas Savienībā un arī plašāk un tad šajā reģionā Mums ir jau problēma, kur ir 34 eh, valstis, dalībvalstis. Un Botsvana, te pat dienā, kad Vācija ratificēja, arī Bot, Botsvana ratificēja Kampalas grozījums. Varbūt arī citas Āfrikas valsts gribēs rīkoties tāpat. Bet pagaidām tikai Botsvana. Mums ir septiņas Eiropas Savienības dalībvalsts, tad ir viena Āfrikas valsts un Latīņa Amerika ka mēs arī redzam vēl vienu lielu tādu valstu bloku, un tur arī notiek vilcināšanas. Droši vien zināsiet, ka šī attīstība notiek cikliski, un e, SKT varbūt nevienmēr ir valstu politiku e, priekšplānā, bet um, septembrī notika sakarā ar Ratifikācija notika sanāksmē Urugvajas parlamentā, Montevideo arī, un šeit ir tāds šobrīd tāds stimuls šai darbībai, un varbūt notiks arī ratifikācija no Latviņamerikas. Es domāju, ka līdz 2015. gadam 30 ratifikācijas tomēr būs sasniegts bet šeit šis universālais raksturs ir ļoti svarīgs. Tiesas um, jurisdikcija ir saistīta ar valsts piekrišanu attiecībā uz konkrēto noziegumu. Jums ir nepieciešams divas valstis, gan agresoru valsts, gan arī upuru valsts. Un šīm abām pusēm ir jāpiedalās šajā grozījuma risinājumā, lai, risinā, lai grozījumu varētu izmantot. Uh, atgriezīšos pie ratifikācijas. Es nedomāju, ka apvienotās karalīstas pozīcija ir kaut kas tāds, ko atkārtos eh, citas valsts. Mēs esam dzirdējuši to jau gadu gaitā pirms kampaus grozījumiem, un es eh, arī gribētu teikt, ka nepastāvīgā locekle Krievija eh, Eiropas padomas sanāksmē, kur tikās politiska konsultanti juridiskos jautājumos 2013. gada Šeit drīzāk ir arguments, kas ir interpretīvas dabas, kā interpretēt, kā saprast, kā, kā rakstīt šo optautu deklarāciju, kas negrib uzņemties saistošas pienākums saskaņā starptautiskiem tie, tiesību aktiem ar Vīnes konvenciju. Šī tāda sui generis situācija. Un tāpēc mēs redzam arī tāda tā kā pretruna Romas statūta 121. panta 5. punktu. Lūk, te ir tāda interpretatīva situācija, tāds strīds. Senāk tā, ka jebkura valsts um, var deklarēt reģistrētājiem, ka šī um, valsts nejūtas saistīta ar šo grozījumu. Un to varētu interpretēt kā izstāšanos, ko optaut tad galu galā šīs provizoriskais kāds instruments arī palīdzēs mums atrisināt šo interpretācijas pretrunu. Paldies Dēvidam. Un tad, kad jūs stāstījāt, es dzirdēju, ka jūs teicāt, ka mums ir nepieciešams iesaistīt ratifikācijas procesā visus pasaules reģionus. Šeit eh, Brisele mums ir samits ar Āfrikas valstīm, Eiropas Savienība Āfrika, ap, notiks aprīlī un tad vēl ir samits no 31. marta līdz 1. aprīlim. Eh, lai arī tas nav galvenais, varbūt, temats mūsu eh, komitejas darbā, bet tomēr mēs esam ieplānojuši laiku, mēs gribam tālāk runāt par šiem jautājumiem, kas ir būtiski visām valstīm un arī varbūt par šo ratifikācijas jautājumu. Eh, Devis kungs, Devis kungs lūdzu, jūsu jautājums. Paldies priekšsēdētāji. Es pilnībā vai pārsvarā piekrītu tam, ko teica tikko kā Dēvids. Tikai varbūt tāda eh, neliela tāda komentārs par interpretāciju. E, tiešām šķiet, ka apvienotā karaliste virz, novirzās no savas pozīcijas, tomēr nepārāk tālu ne, es nedomāju, ka viņi mainīs būtiski savu pozīciju tuvākajā laikā. Jā, Vēvic saka, ka viņš arī neteica, ka Lielbritānija ratificēs, te, nu, mēs jā, piekrītam viens otram, diemžēl nekāda būtiski progresi tur nebūs. Par stratēģiju. Kāda ir Beļģijas stratēģija? Mēs attīstam Beļģijas stratēģiju ratifikā, pēc ka ir arī citi grozījumi, un, protams, Beļģijas grozījums karu noziegumu jomā. Un mēs eh, cenšamies tālāk organizēt dažādas pasākums, konferences, kur mēs spriežam par pirmo un otro grozījumu, proti tieši agresijas un noziegumi. Uh, Bet eh, šeit ir nepieciešams plānot. Ja jūs vedat kampaņu par iespēju ratificēt vienu vai divus grozījumus, eh, tad noteikti mēs darīsim kampaņu par Beļģijas grozījumu. Tas ir vieglāk ratificējams. Šis grozījums nav tik ļoti politiski sarežģīts. Ņemot vērā, ka jūs gribat ļaut tiesai tiesāt cilvēkus eh, vai valstis, kam piedara bioloģiskie vai ķīmiskie ieroči mm, kādos konfliktos. Tāpēc ir mm, nepieciešams sistemātiski saistīt divus grozījumus, jebkurā ratifikācijas kampaņa, ko mēs daram un ko mēs esam gatavi attīstīt sistemātiskākā veidā un, un vēl tuvākajā laikā. Eh, tiklīdz ārlietu ministrs eh, vai arī tieslietu ministrs eh, vai arī aizsardzības ministrs, kā arī premjerministrs tiksies ar attiecīgiem partneriem no citām valstīm, kas nav vēl ratificējušos grozījumus, viņi sistemātiski pacels šo jautājumu varbūt nedaudz teikumos, bet katru reizi un sistemātiski. Es zinu, ka jūs neesat ratificējuši grozījumus, viņi saka otrai pusē, vai jūs plānojat tos ratificēt tuvākajā nākotnē. Un ļoti grūti tad um, partnerim šādā sārunā neieklausīties un neatbildēt uz šādu jautājumu. Es domāju, ka svarīgi ir uh, arī visādā veidā, visiem spēkiem, jebkurā starptautiskā fórumā runāt par grozījumu ratificēšanu, svarīgi rakstīt par to dažādās rezolūcijās, aicināt uz ratifikāciju regulāri. Galu galā tas arī būs kaut kas tāds, kas izraisīs pārāvumu. Paldies abiem diviem! Paldies Dīvas kungam šeit un Davidam Ņujorkā. Un es pieņemu, ka arī ārējās darbības dienas eh, regulāri seko šim uzdevumam un arī regulāri un sistemātiski pieprasīs ratifikāciju, tad, kad jūs vedat sarunas ar trešām valstīm. Jā, varbūt eh, šo to par to. Kā jau tika skaidrots, tad mūsu dalībvalstis vairākumā joprojām vēl nav ratificējuši tās, vēl apsver šo ratifikāciju, un līdz ar to mēs nevaram vēl uh, Uh, runāt par to, jo tas ir demokratisks process dalību valstīs. Mēs ļoti intensīvam apmaināmies ar informāciju padomas darba grupā par starptautisko kriminālu tiesu un par ratifikācijas statusu dalību valstīs, un tas noteikti uh, jau kādu laiku turpinās, un mēs to turpināsim darīt. So I tad eh, es eh, iekļaušu to savā darbu sarakstā, kad nākamreiz došos uz Kohomu sanāksmi pajautāt, cik tālu jūs esat tikuši. Vēlreiz paldies! Un tagad eh, mēs ķersimies pie darba kārtības punkta par Centrālā Afrikas Republiku. Mums tiks sniegta atjaunota informācija. So. Now, already this morning, I think our first um, agenda. Šorīt eh, tika prezentēts eh, pētījums par bērniem bruņotos konfliktos. Mēs eh, dzirdējām par katastrofālo situāciju daudzās valstīs, un to skaitā bija arī Centrāla Afrikas Republika. Un ļaujiet man citēt Banki Mūnu kungu, kurš šo situāciju nosauca par uh, milzu krīzi. Uh, citu cilvēktiesību jautājumu starpā ir sektu uh, vardarbība, uh, tā skaitās lapkavības, uh, laupīšanas un seksuālā vardarbība. Mēs esam jau pieņēmuši divas steidzamības rezolūcijas par Centrālā Afrikas Republiku, un tad, kad mēs to apspriedām plenāru sēdē, mēs nosodījām to, ka netiek piešķirti Eiropas Savienības līmenī nepieciešamie resursi uh, tā skaitā arī e, karavīru uz vietas, lai palīdzētu šai valstī, kur plosa krīze. Mums ir arī jānodrošina tas, lai Āfrikas Savienības vadītā operācija Centrāla Āfrikas Republikā saņem nepieciešamo atbalstu, lai tā varētu aizsargāt, lai tā būtu spējīga aizsargāt civiliedzīvotājs, un mēs augstu novērtējam solījumu no Eiropas Savienības puses, e, ka tiks sniegt 25 miljoni eiro, un to Āfrikas Savienības samitā Adisā Bebā teikt, um, solīja komisārs Piebalgs. Mēs atbalstām arī uh, izmeklēšanas komisijas izveidošanu, ceram, ka tā drīz sāks darbu. Cilvēktiesību pārkāpumi ir jādokumentē, lai konstatētu, vai ir veikti uh, noziegumi, kurus varētu tiesāt starptautiskā krimināla tiesa. Tagad gribētu dot vārdu starptautiskās, eh, es atvainojos ārējās darbības dienestam, lai sniegtu mums informāciju par tagadējo situāciju. Un pie mums ir ieradies Daglis Kārpenters, kurš ir eh, Āfrikas nodaļas eh, vadītāja vietnieks Eiropas ārējās darbības dienestā. Lūdzu, Kārpenter, kungs, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es atvainojos, es jūs neredzu. Es jūs arī neredzu. Bet jā, labi, tagad mēs viens otru redzam un arī dzirdam. Vispirms paldies par jūsu ievadroārdiem. Viena uh, lieta, ko gribētu sākumā pateikt, ir tas, ka ir ļoti svarīgi, uh, ka šis parlaments ir uh, pievērsus uzmanību krīzē Centrālā Afrikas Republikā, jo, lai mēs varētu turpināt uh, savu darbu, kur ir vajadzīga visaptvaroša pieeja, ir vajadzīga arī sabiedrības uzmanība un interese, uh, lai varētu pievērsties šai ļoti satraucošajai situācijai, uh, Šeit nav runa tikai par juridiskiem un intelektuāliem jautājumiem, par cilvēktiesībām, šeit ir runa par cilvēku cieņu un pat par cilvēku izdzīvošanu. Kamēr mēs šeit sēžam šo pēcpusdienu, mēs uzzinājām, ka Āfrikas Savienības spēki, spēki ir atklājuši masu kapu Bongī, un mēs noteikti turpināsim saņemt ziņas par šādiem šausminošiem notikumiem, noziegumiem dien dienā. Es gribētu īsi izteikties, bet eh, varbūt pievērsīšos galvenokārt trim lietām. Pirmkārt, eh, to, kā mēs uztveram situāciju uz vietas, un jūs priekšsādātais kundze jau atsaucāties uz eh, cilvēktiesību aspektiem, kas mums ir jāskata. Otrakārt, nosacījumi, lai varētu atgūt zinām stabilitātu un drošību, kas varētu ļaut mums pievērst uzmanību uh, tiesiskuma atjaunošanai, cilvēktiesību ievērošanas atjaunošanai, lai varētu nodrošināt demokrātiju un attīstību. Un treškārt, konkrēts pasākums gribētu minēt, ko mēs veicām cilvēktiesību jomā. Situācija, protams, ir katastrofāla, nav uh, nekāda viegla veida, kā aprakstīt to, cik liela apmēra katastrofa tā ir. 85 tūkstoši iekšē zemes bēgļi, 60% uh, no tiem ir bērni, un gandrīz puse iedzīvotāju, kuru iedzīvotāju skaits ir eh, nedaudz mazāk par 5 miljoniem, um, viņiem ir vajadzīga palīdzība. Un tie nav tikai vārdi, ir 57 tūkstoši cilvēku, kas ir uh, atgriežušies Čadā, un uh, Kamerons un citu valstu ietekme šeit arī ir zināma. Šo individuālo uh, noziegumu uh, ietekme ir ne tikai šādā individuālā plānā, bet uh, arī tādā plānā, ka tas uh, ierobežo valsti uh, atgūties un um, veikt samierināšanas procesu, jo šāda lietas tik viegli nav aizmirstams. Cilvēki e, ir piedzīvojuši tiešām šausminotas lietas, un tas e, viņu galvās paliek e, gadu desmitiem ilgi. Un, um, Mēs esam aktīvi darbojušies pēc iespējas vairāk jomās, bet raugoties uz situāciju no cilvēktiesību un no humanitārās perspektīvas, tad grūtību aptvērums ir milzīgs. Veselības sistēma ir sabrukusi, tiek izpildīti nāves sodi, ir uh, Uh, dzimuma vardarbība, kas ir ļoti augsti izplatīta, bērni ir ļoti liela riska grupa, ka pret viņiem varētu būt ļaunprātīga izturēšanās, ir uh, ļoti maz uh, droša ūdens dzeršanai pieejams un arī pajumtes daudziem nav. Problēmas ir vienkārši neaptvaramas un ir jāuzsver, ka drošības atjaunošana ir svarīgs priekšnosacījums, lai būtu apstākļi, kuros varētu darboties uh, palīdzības organizācijas netraucētu. Un otrkārt, mums vajadzētu turpināt mūsu darbu, runājot gan par uh, atbalsta uh, sa, uh, piešķiršanu un piesaistīšanu humanitārajām aktivitātēm, gan arī citām aktivitātēm. Runājot par to, kādu nosacījumu būtu jāizpild, lai atjaunotu tiesiskumu un uh, iespēju uh, attīstīt cilvēktiesību situāciju valstī. Es gribēju tikai pieminēt šeit dažus konkrētus jautājumus. Priekšsēdētājs kundze, jūs runājāt par karavīru klātbūtni uz vietas. Jūs droši vien zināsiet, ka ir pieņemts lēmums uh, sūtīt militāro operāciju uz Centrālā Afrikas Republiku, lai palīdzētu Afrikas Savienības spēkiem un lai palīdzētu Francijas misijai, kas darbojas uz vietas. Mērķis būtu nodrošināt uh, Bungī apkārtni, un uh, mēs esam pielikuši pūliņus, lai panāktu atbalstu ne tikai no uh, ANO, proti ir ANO drošības padoms rezolūcija, kas uh, autorizē šo operāciju, un arī Adis samitā um, mēs to apspriedām ar valstu un valdību vadītājiem. Ir ļoti svarīgi, lai uh, armijas spēku nosūtīšana būtu leģitīma un tas tiešām tiek uzsvērts un starptautiskā mērogā šādai operācijai ir atbalsts. Otrais, ko es gribētu teikt, ir par humanitāro palīdzību un attīstību. Jūs minējāt komisāra piebalga paziņojumus, es eh, neko par to neteikšu, bet ir eh, tiešām jānorāda, ka mēs esam palielinājuši mūsu atbalstu par 25 miljoniem eiro, un vēl 20 miljoni eiro tiks sniegti vēlēšanu procesam, jo tas ir, protams, svarīgs vidējā termiņa mērķis šīs te vēlēšanas. Darbs, kas tiek veikts Eiropas Savienībā kopā ar ANO, um, mēs vadām augst līmeņa uh, sanāksmi, kur tika uh, panākti gandrīz 500 miljonu dolāru um, palīdzības. Tas ir pozitīvs uh, solis, bet uh, tomēr vienmēr var mm, piesaistīt vairāk finansējumu, jo problēmas valstī ir tiešām milzīgas. Un otrkārt, uh, īpaši attīstības palīdzības uh, uh atjaunošana varētu būtiski ietekmēt uh, drošību, proti ne tikai uh, atjaunot uh, drošību tādā pamatlīmenī, bet arī veikt drošības sektora reformas, tālāk vidējā termiņā domāt par to, un um, par to ir jādomā citās valstīs un arī Centrālā Afrikas Republikā. Un tagad pie konkrētiem jautājumiem. Ko tad Eiropas Savienība dara, lai veicinātu samierināšanos un uzlabotu cilvēktiesību situāciju? Es, ie, um, um, es minēšu tikai dažus uh, pasākumus no daudziem. Varbūt atcerēsieties, ka pagājušā gada rudenī Eiropas komisija pieņēma stabilizācijas programmu, lai reaģētu uz krīzi valstī stabilitātes instrumentu ietvaros, un es gribētu ļoti konkrēti uzsvērt šeit dažus elementus šajā programmā. Pirmkārt, atbalsta pakete eh, civiliem drošības spēkiem, tur ir eh, pilotu pasākums, lai eh, palīdzētu policijas un žandarmērijas spēkiem, lai atvainotu šīs struktūras. Otrakārt atbalsts uh, neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu kapacitātei, lai veicinātu objektīvas uh, informācijas pieejamību Bongī un provincēs. Tas ir ļoti svarīgi runājot par um, tādas vides veidošanu, kurā uh, viltus informācijai un baumām nav vietas. Cilvēktiesību novērošanas misijas arī tiek organizētas, tās īstenos uh, um, augstā komisāra cilvēktiesībās birojas ANO, un uh, ir jāveicina arī dialogs starp kopienām. Ir jāsamierina šī spriedze, kas rodas starp kristiešiem un musulmaņiem, Un nezinu, vai jūs priekšsādātais kundze vai citi deputāti tikāties ar delegāciju, kas pirms trim vai četrām nedēļām ieradās no eh, reliģisko līderu puses eh, kristiešu, musulmaņu kopienu pārstāvju ieradās šeit un tikās ar cilvēkiem Briselē. Noslēgumā priekšsādātājs kundze gribētu uzsvērt mūsu prioritātes. Pirmkārt, aktīvi sadarboties ar apvienotajām nācijām, ar Āfrikas Savienību, otrkārt, atbalstīt pārējas struktūras iestādes eh, Centrālā Afrikas Republikā, treškārt, uh, atjaunot galvenos politiskos procesus, ceturtkārt atjaunot valsts institūcijas, bet arī veicināt iespējas attīstīties pilsoniskajai sabiedrībai un pāriet uz tādu visaptvarošāku pieeju, lai iekļaut visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, vai no nu KDP ietveros, vai attīstības palīdzības, vai humanitārās palīdzības ietveros un mēs uh, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Paldies! Thank you very much for your... Lielas paldies par šo visaptverošo paziņojumu. Mums ir arī papildus informācija no Vaidam Brīnī kunga no DEFCO. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu papildināt manu kolēģi sniegto informāciju, kuri pieminēja komisāra piebalga solījums 1. janvārī. Bet es gribētu atgādināt, ka šo jauno finansējumu miskā mēs eh, ļaujam tātad piesaistīt eh, vēl papildus 50 eh, miljonu finansējumam, vēl papildus finansējumu. Un patreiz jau ir mobilizēti 23 miljoni projektiem eh, finansējot to no TEN fonda, no stabilizācijas pakotnes Eiropas Savien, no Eiropas Savienības stabilizācijas informācijas, kas attiecās sabiedrības atbalstu Eiropas Savienības cilvēktiesību izmaz laiku pamatu 29. līdz 13. gadām finansēja sešas projektus, no kuriem viens joprojām joprojām nav beidzies, un arī konflikta laikā tas tika pārtraukts, un ir uh, asignēti 1,4 miljoni eiro pilsoniskā sabiedrības atbalstām. Mēs finansējām projektu, lai cīnītos pret diskrimināciju. Uh, Uh, aizspriedumiem un uh, mediju brīvības nodrošināšanai papildus uh, FI projektam aizsargāt nesargātās grupas un nodrošināt piekļuvi tiesiskumam iezemiešiem, kas attiecās uz papildus 600 tūkstošu asignējumu 2004. gada projektiem diskusējas pār uz valsts balstītu atbalstu schēmu joprojām notiek, bet eh, ļoti iespējams, ka procesa beigās eh, Centrāla Afrikas Republikā būs iespējams asignēt šos 600 tūkstošus eiro, ko varētu asignēt vai nu rīkojot konkursu, ja, protams, apstākļi to ļaus, vai arī uh, sniedzot tiešo atbalstu, ņemot vērā krīzes situāciju, ja valstī joprojām būs krīzes situācija. Paldies! Thank you. So I think there is no. Paldies. Redzu, ka vairāk neviens izteikties debatēs nevēlas. Es, situācija, protams, ir šausminoša, un es pieņemu, ka nākamajā mēnesī šis jautājums atkal būs mūsu starp kārtībā. Un nu, tagad eh, esam nonākuši pie mūsu pēdējā šodienas darba kārtības punkta. Tā ir uh, uzklausīšana par cilvēktiesību situāciju Kazahstānā. Un es gribētu lūgt mūsu ekspertus eh, nākt šeit, apsēsties prezidijā, jo tad vienmēr ir vieglāk jūs redzēt un apspriesties ar jums. Jūs eh, zinat, ka cilvēktiesību komiteja nosūtīs delegācijas Kazahstānu. Un tad, tad tur piedalīsies Anna Gomeša, kur ir delegācijā, un Jēglas kundze. Viņas dosies uz Kazahstānu nākamēnes. Un man šķiet, ka šīs delegācijas eh, došanās uz Kazahstānu ir ļoti saulēcīgi, jo patreiz Eiropas Savienība vada sarunas par jaunu partnerības un sadarbības līgumu, eh, lai eh, aizstātu patreiz spēkā esošo 99. gadu līgumu. 2013. gada novembrī notika piektais Eiropas Savienības un Kazahstānas cilvēktiesību dialogs, un pirms tam bija arī seminārs ar sabiedriskajām organizācijām, tika apspriest tādi jautājumi kā vārda brīvība un uh, atsevišķi gadījumi. Piecās centrāla Āzijas valstīs darbojas Eiropas Savienības centrālā Āzijas stratēģija, kas tika aktualizēta 2007. gadā, un viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm centrālajā Āzijā ir veicināt cilvēku tiesības, labu pārvaldību, tiesiskumu un demokrātijas attīstību, izmantojot dažādas politikas un finanšu instrumentus. Bez tam notiek regulārs cilvēktiesību dialogs. Um, tas notiks arī nākamēnes, 20. martā. Un gatavojoties tam, mēs esam uh, pasūtījuši ārējo pētījumu par Eiropas Savienības cilvēktiesību uh, politiku Centrālajā Āzijā. Un jūs tiksiet iepazīstināti 20. martā ar šī pētījuma rezultātiem. Mēs redzam, ka Kazahstānā notiek strauja ekonomikas izaugsme pēdējos gados, kas ir devis ļoti daudz pozitīvus sociālus un ekonomiskus rezultātus lielākai daļai sabiedrības, bet tajā pat laikā cilvēktiesību īstenošanu traucē valsts kontroli, ko tā realizē pār saviem pilsoņiem, preses brīvību, pre, e, vārdu brīvību. 2013. gadā Eiropas parlamentā tika pieņemta rezolūcija, kur paudām bažas e, par to, ka kā uh, pamatbrīvības netiek ievērotas un uh, ka jebkur valdības kritika tiek smagi apkarot. Uh, Pēdējos piecos gados tika pieņemta arvien vairāk ierobežojoša likumdošana attiecībā uz valsts drošību, reliģiju un internetu izmantošanu. To papildina tas, ka tiesu vara nav neatkarīga, ir plaši izplatīta korupcija un uh, tiesības sargājošās iestēdes rīkojas nelikumīgi, patvaļīgi arestējot cilvēkus, aizturot viņus, spīdzinot un iejaucoties pilsoņu privātumtiesībās. 2011. gada beigas iezīmēja naftas uh, ieguves uh, strādnieku uh, protesti. Ir, Shanozenes pilsētā, kā rezultātā 14 cilvēki gāja bojā un vairāk nekā 100 tika ievainoti. Pēdējā laikā atkārtoti mēs esam apsprieduši situāciju Kazahstānā un to darīsim arī šodien un esam uzaicinājuši vairākus ekspertus. Jevgeņijas Žoftis ir mūsu vidū. Viņš ir Kazahsijas eh, starptautiskā cilvēka tiesību biroja priekšsēdētājs un SAO ekspertu paneļa eh, loceklis. Eh, viņš ir arī daudzu publikāciju autors par demokrātijas un ekonomiskās pārveidas problēmām, cilvēktiesībām un tiesiskumu Kazahstānā. Uh, viņš ir arī um, ilglaicīgs cilvēktiesību aktīvists un ir saņēmis daudz apbalvojums gan ASV, gan arī Eiropas uh, Savienībā. Viņš ir saņēmis demokrātijas un pilsonās sabiedrības apbalvojumu, kā arī uh, Helsinku uh, komitejas uh, Andreja Saharova brīvības balvu. 2009. gada 3. septembrī eh, Softis eh, kungs tika atzīts par vainīgu un notiesāts uz eh, četri, ar četriem gadiem cietumsoda, apvainojot viņu slepkavībā. Pēc diviem ar pusgadiem, kas pavadīja cietumā, eh, Softskungs tika apžēlots 2012. gada 17. februārī. Eiropas parlaments 2009. gada 17. septembrī pieņēma rezolūciju atbalstot Zoftis kungu, un mums ir liels prieks, ka jūs, Zoftis kungs, šodien esat šeit mūsu vidū un nevis cietumā. Uh, Softiskungs runās par cilvēktiesību situāciju Kazahstānā, kā arī par um, represijām un draudiem, kas tiek vērsti pret cilvēktiesību aizstāvjiem šajā valstī. Tālāk mūsu vidū ir Igors Viņaskis. Viņš ir um, Kazahijas žurnālists un opozīcijas avīzes Vzgļad um, bijušais galvenais redaktors. Šī avīze tika slēgta, un 2011. gada decembrī viņš tika um, ieslodzīts, bet 2012. gada martā viņš tika apžēlots uh, daļai pateicoties Eiropas Savienībā izvērstajai kampaņai un Eiropas parlamentā pieņemtajai rezolūcijai. Viņaska kungs tika apvainots par to, ka viņš ir izveidojis un izplatījis um, skrejlapas, kur eh, Kazahijas tauta tika aicināta gāzt prezidentu Nazarbievu. Eh, Viņās kungs noliedza šīs apsūdzības un uzskata, ka viņš tika sodīts eh, par savu darbu. Un pret avīzi tika izvirzīts vairākas apsūdzības pēdējos gados, balstoties uz publicētajiem rakstiem. Viņās kungs runās par vārda brīvību, biedrošanās brīvību un apstākļiem, cietumos, un Ainors Kurmanovs. Eh, viņš ir neatkarīgo arotbiedrību ģenerālsekretāra vietnieks un eh, Kazahstānas sociālas kustības līdzprezidents. Viņš ir strādājis eh, rūpnīcā metaļist rietuma Kazahijā no 93. un 2003. gadā, un viņš vadīja arī streiku rūpnīcā. Uh, Nu, šajā laikā viņš sešus mēnešus pavadīja cietumā, un viņš tika apsūdēts uh, par to, ka viņš ir uh, apvainojis uh, prezidentu, aizskārs prezidentu godu un cieņu. 2012. gadā viņš bija spiests pamest Kazahstānu. 2012. gada decembrī Kazahstānas aģenti ar pol Krievijas policijas palīdzību mēģināja viņu noza nozakt Maskavā, un patreiz viņš dzīvo brīvo izsūtījumā. Kurmau kungs runās eh, par arotbiedrību brīvību, darba apstākļiem un eh, strādnieku tiesībām Kazahstānā. Es domāju, ka ir svarīgi dzirdēt ne tikai par to, uh, pie kādiem jautājumiem jūs strādājat, bet arī par to, kas ar jums ir noticis strādājot ar šiem minētajiem jautājumiem. Tie no jums, kur vēlas sekot debatēm Krievu valodā, jūs to varat darīt. Eh, septītajā kanālā ir pieejams tulkojums Krievu valodā. With Mr. Softis, please. Sāksim ar Softis kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, paldies eh, par to, ko Eiropas parlaments dara, lai palīdzētu cilvēku tiesību aizstāvjiem, politiskajiem ieslodzītajiem, žurnālistiem, uh, Eh, Kazahstānā, veicinot demokrātiju, tiesiskumu. Kazahstānā cilvēku tiesību situācija postpadomu valstīs iesaist, iekļūst arī Kazahstāna ir ļoti atkarīga no politiskā konteksta. Un šī iemesla dēļ es runāšu par um, politisko brīvību un cilvēku tiesību jautājumiem. Ikreiz, kad mēs saskaramies ar nedemokrātiskām un autoritatīvām valstīm, kur politika dominē pār likuma varu, Mēs redzam uh, agresiju un apspiešanu uh, pret uh, politiskajiem oponentiem. Jāsaka, ka šo situāciju vieglāk ir izvērtēt, balstoties uz trim aspektiem. Pirmkārt, likumdošanas izstrādāšana, tas, kā tiek veidotas valsts iestādes, kā arī esošā praksa, kas ir vērsta, lai notrošinātu aiz, un ierobežotu dažādas brīvības un tiesības sākšu ar likumdošanu. Tā kā esmu starptautisko cilvēku tiesību eksperts, var teikt, ka Kazahstāns likumdošana politisko tiesību un pilsonisko brīvību jomā ir konceptuāli pretrunā ar starptautiskās tiesības principiem, ieskaitot eh, samērīgumu, tiesisko paļāvību, nediskrimināciju un citiem principiem. Šī likumdošana ir ierobežojoša, um, tāda, kas ir vērsta uz represijām, apspiešanu un neļauj cilvēkiem īstenot savas pamatiesības. Kazahstāna aizliedza nereģistrētas sabiedriskās organizācijas, pilsoņu, sociālās aktivitātes bez valdības atļaujas ir aizliegtas un tiek sodītas atbilstoši administratīvajām vai kriminālu kodeksam kas attiecās uz um, reliģiskām organizācijām, to reģistrēšana ir aizliegta. Līdz ar to ir iespējams um, um, realizēt uh, reliģiju ticības uh, brīvība um, tikai pēc tam, kad uh, tiek reģistrēts šis akts. Bez tam tiek izvirzīts uh, diskriminatīvas prasības šāda aktivitāšu reģistrēšanai. It īpaši vismaz 50, vā, 50 paraksti ir nepieciešami, lai piereģistrētu reliģisku kopienu uh, vietējā līmenī. Un uh, tā var darboties tikai konkrētajā reģionā, kur tā ir reģistrēta. Ja jūs vēlaties izvērst aktivitātes vairāk nekā vienā reģionā vai valsts provincē, tad ir nepieciešams savākt vismaz 500 pārākstus. Uh, Eh, un ja valsts mērogā, tad vismaz 5000 bez reģistrēšanas cilvēki nedrīkst tikties pat privāti mājās. Tas nozīmē, eh, ja cilvēki savāc privāti mājā reliģiski, eh, aktu vai lūkšanu nolūkos, tas ir neatļauts. Reliģisku literatūru nevar izplatīt bez maksas, tā tiek cenzēta, un ir nepieciešams iegūt uh, pozitīvu eksperta atzinumu no reliģiskās komitejas. Kad tika uh, strādāts pie jaunā likuma, uh, kas tika pieņemts 2011. Uh, gadā, šis likums ir uh, viens no um, represīvākajiem. Uh, tāpat šī mm, cilvēku mierīga protestēšana un savākšanās arī nav iespējama. Praktiski visās lielajās pilsētās un reģionu centros uh, miermīlīgu demonstrāciju, piketu uh, organizēšana ir iespējama tikai vienā vai divās vietās, kas parasti atrodas ļoti tālu no pilsētas centra, kas, uh, kad pilnīgi pazūd eh, tādu galveno elementu nozīmi, kā piemēram lai darītu zināmu protestētāju prasības um, pārvaldes struktūrām vai pievērst sabiedrības uzmanību, tas nav iespējams. Cilvēki, piemēram, uh, tiek aizturēti par to, ja viņi uh, fotografē uh, pūli. Kazahstānas likumdošana attiecībā uz uh, sanāksmi un eh, biedrošanās organizēšana ir ļoti ierobežojuši. Eh, valsts turpina izmantot eh, cilvēku pieraksta sistēmu, kas darbojās Padomju Savienībā. Vārda brīvība arī ir ierobežota, piemērojot administratīvo un kriminālo atbildību par um, traktējot to, kā tiesnešu, deputātu vai prezidentu godu un cieņas aizskaršanu. Nav vairāk nekā 15 gadu. Um, neatkarīgu mēdī. Ir privāti kanāli, bet tie nav neatkarīgi. Pēc tam, kad tika aizliegt vairāki opozīcijas eh, un drukātie izdevumi, joprojām medijos darbojošā mm, drukātā prese mm, eh, tiek eh, cenzēta un Eh, žurnālisti un ehm, izdevniecības eh, tiek iesūdzētas tiesā, eh, pieprasot kompensāciju par vairāk miljonu dolāru apmērā. Kas attiecās uz parlamentu, tad parlaments nevar ietekmēt likumdošanu, jo deputāti no visām trim partijām, ehm, tīpaši politiski sensitīvos jautājumos, balso vienādi. Žanuzī lielāka opozīcijas partija alga tika aizliegta um, lai arī eh, nebija nekādu pierādījumu eh, izvirzītajai apsūdzībai. Vladimirs Kozlovs, kuram diemžēl nav iespēja uzstāties šeit, eh, viņš tika ieslodzīts uz septiņiem ar pusgadiem un patreiz viņš atrodas Ziemeļ Kazahstānā, lai arī kā Almatas iedzīvotājiem atbilstoši likumam viņam būtu jāizcieš sots ieslodzījuma vietā, kas atrodas vistuvāk viņa reģistrētajai dzīvesvietai. Pēdējos gados Eiropas eh, parlamentāra asamblēja un Amnesty International, kā arī citas cilvēktiesība organizācijas Kazahstānā ir izstrādījuši kritērijas, lai klasificētu apsūdzības, kas tiek izvirzītas politiskajiem ieslodzītiem. Patreiz šos kritērijus izpilda Vladimirs Kozlovs, eh, divi eh, naftas ieguves strādnieki, kas ir arī apcietināti un izolēti, bet Un Maksāzdos Mangabetovs, eh, kurš ir cilvēktiesība aktīvists Vladimirs Kurašovs, tā Aruna Tabeks eh, arī aktīvists, tā Grēs Bahrinžan Kupšumbājevs, eh, kurš ir baznīcas pārstāvis, un Muhtars Džakišmens, kurš ir viens no augstākajiem vadītājiem. Mēs uzskatām, ka politiķi, pilsoniskā sabiedrība un cilvēktiesība aktīvisti nespēja realizēt tiesības uz taisnīgu tiesu un ir pamats uzskatīt, ka um, safabricētās uh, krimināla lietas noved pie tā, ka šie cilvēki uh, tieši vai netieši cieš uh, savas politiskās pārliecības un aktivitāšu dēļ. Tā kā nav neatkarīgas tiesu vēras un uh, prokuratūra un. Uh, mm, drošības dienesti tiek vadīti no mm, politisku apsvērumu dēļ ir ļoti grūti paļauties uz eh, starptautiskiem standartiem. Šajos apstākļos ir grūti garantēt to, ka krimināla lietas, eh, kas eh, tiek safabricētas, varētu tikt izskatītas likumīgi. Un Eh, Kazahstānas politiķi, sociālās figūras un volti, patreiz atrodas daudzas valstīs izsūtījumā. Bet, kā es teicu, eh, Kazahstānā ļoti daudz kas ir atkarīgs no politiskā konteksta, politiskās situācijas. Šajā politiski sarežģītajā situācijā ir ļoti grūti nodrošināt cilvēku tiesību brīvību. Es uzskatu, ka Tas ir visu demokrātisko valstu un arī Kazahijas demokrātisku domājošu pilsoņu interesēs nodrošināt tiesiskumu, stabilitāti un mūsu valsts ilgspējīgu attīstību. Tas ļautu mums mūsu likumdošanu saskaņot ar starptautiskajām tiesībām un atbrīvot politiskos ieslodzītos. Paldies! Thank you, Mr. Tsoftis. Before I give the floor to the next... Paldies, pirms došu vārdu nākamam ekspertam. Es arī gribētu sveikt Klencaiva kungu, vēstnieku no eh, Kazahstānas vēstniecības. Lielas paldies par to, ka jūs esat šeit. Es vēl arī saprotu, ka Šalavājevs kundze, Abliaso kunga sieva arī kopā ar mums, viņa arī sekos diskusijai. Tad eh, viņa tika izraidīta no Itālijas uz Kazahstānu.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 Ja, kā žurnāli... Es kā žurnālists, kas vairāk kā desmit gadus esmu vadījis э, mēdījus, kas kritizē iestādes, э, varu pateikt, ka ir iestājušies visskarbākie laiki kopš neatkarības iestāšanās, un pēdējās divās nedēļās ir divi spilgti piemēri. Uh, Pravģīvē gazeta jauns izdevums bija, un tagad tiek uh, slēgta šī avīze, jo bija uh, norādīta nepareiz tirāža. 7000 eksemplāru vietā bija norādīta 8000. Neskatoties uz to, ka tā bija tipogrāfijas kļūda, kura tā uh, izlaboja uz sava rēķina un izlaida jaunu tirāžu, uh, tomēr um, tiesa eh, nolēma, ka jāiznīcina tomēr šis eh, masu informācijas līdzeklis eh, šāda nieka dēļ. Otrs notikums notika pirms nedēļas. 5. februārī bija tikšanās ar internetu blogeriem, uz to gribēja doties trīs blogeri, kas kritizē varas iestādes. Viņus ne tikai neielā, neaizla, nepalaid uz šo tikšanos, bet viņus aiz arestēja uz desmit diennaktīm. Uh, Un uh, tā tad uh, tika viņa arestēta un pēc tam uh, ar atpakaļošu datumu tika pieņemts tiesas lēmums. Un šie blogeri tomēr nebija recidīvis, kaut gan viņi tā tika tiesāti. Represijas tiek jau izvērsts, neņemot vērā nekādas likuma normas. Manuprāt, situācija uh, atgriežas eh, tādā situācijā, kāda bija Staļina laikā, kad var jebkur cilvēku savākt no ielas un vienkārši ņirgāties par viņu cietumā. Un eh, arī eh, runājot par citiem pārkāpumiem, kas ir fiksēti pēdējā gada laikā, ir piemēram kompjūteru konfiskācija masu Uh, informācijas līdzekļos, uh, uh, biroja pārmeklēšana, draudi par fizisku izrēķināšanos, draudi, ka nevarēs piekļūt vairs in interneta līdzekļiem, tika arī nogalināts žurnālists un pirms tam viņu piekāva nepazīstami cilvēki. Un uh, vēl gribu atzīmēt, ka gandrīz katru gadu mēs konstatējam, ka ir uzbrukumi uh, žurnālistiem un uh, fiziski ietekmēšana. Un ir cilvēki, kas brīnumainā kārtā ir izglābti. Arī stam portāla žurnālisti 2012. 11. gadā um, uz viņiem tika šauts, nezinām cilvēki šāva uz viņiem ar pneumatiskajām pistolēm, un pēc tam bija decembra traģēdija. Pagājušā gada rudenī um, rakurs birojā ieradās policisti, konfiscējot tehniku un sakot, ka viņiem ir uh, aizdomas par uh, naudas atmazgāšanu. Turklāt netika uzrādīt nekāda dokumenta, ka būtu ierosināta kāda lieta vai tam līdzīgi. Uh, Šādas situācijas Kazahstānā nav retums, tāpēc kā analoģiska situācija man personīgi gadījās 2007. gadā, proti pie manis arī ieradās e, finanšu policija, konfiscēja tehniku, arī uh, e, grāmatvedības dokumentus, neuzrādot nekādus uh, juridiskus dokumentus, ka viņiem būtu tiesības to darīt. Ar ko tad beidzās mana, mans stāsts, uh, jūs to zināt, uh, tas bija arests. Uh, atbrīvošanu pateicoties Eiropas Savienības spiedienam, un pēc tam es emigrēju. Ne viss, protams, var atkārtot manu piemēru, ne visi ir gatavi un ne visi spēja palikt dzīvajos eh, pēc šādiem eh, gadījumiem. Arī Šalabājevs kundzei ir līdzīgs tās, viņa šeit ir klāt. Mēs abi esam piemērs, kā var darboties Eiropas politiķi, ietekmējot Kazahstānas iestādes. Pēc manas atbrīvošanas man bija jāizbrauc no valsts, un tad es divus gadus nodzīvoju Polijā. Pēc pēdējā laikā Nazarbājeva uh, Uh, režīma apdraudāt cilvēki nevar justies droši pat Eiropā. Un tur ir vairāk iemesli. Pirmkārt, Kazahstāna um, ļoti aktīvi izmanto Interpola bāzi, lai meklētu savus politiskos oponentus. Tagad uh, viņus pat ataino kā finanšu noziedzniekus ar Aleksandru Pāvlovu, uh, bijušo um, apsardzes priekšnietu. Tātad uh, viņš tagad atrodas Spānijas. Uh, uh, cietumā. Sākumā viņu apvainoja terorismā, un tad, kad Kazahstāns pus nevarēja savākt nekādus uh, pierādījumus, tad viņu pasludināja par finanšu noziedznieku, ka viņš esot veicis kaut kādas mahinācijas, kaut gan viņš to nekad nav darījis. Tagad arī Murabekam Kitībājevam var draudēt šādu situāciju. Viņš nesen saņēma bēgļu status Polijā. Viņu arī sākotnēji apsūdzēja terorismā un tad nevarēja nekādus uh, pierādījumus rast. Un tagad ir centieni viņu prezentēt kā finanšu mahinātoru. Ir tāds bīstams tendens, tātad Kazahstānā proti uh, ir arī Nazarbājeva ietekme uz uh, Eiropas valstu valdībām. Mēs redzam arī, ka um, ir kopīgas tradīcijas ar Krieviju un Ukrainu. Uh, Un tagad uh, ir satrauksies ne tikai eh, Kazahstāna, bet arī Eiropa un ASV, un uh, visi ir ieinteresēti pēc iespējas mierīgākā varas nomaiņā. Manuprāt, ir jāsaprot uh, viena vi lieta. Nedrīkst ieļausties kompromisos uh, konkrētās politiskās lietās. Ir jānotur šī stingrā pozīcija, ir jābūt uh, principiāliem. Uh, Mēs nedrīkstam uh, atteikties no demokrātijas naftas dēļ. Mums satrauc situācija, situācija ar uh, Vladimiru Kozlovu, un jau gadu neviens no politiski ieslodzītajiem nevar satikties ar politiskiem novērotājiem. Un uh, ir arī veselības problēmas, viņam varētu būt nepieciešama ārsta palīdzība, un uh, Paldies par uzmanību. Thank you, Mr. Vinjavski. And now we hear from Mr. Kurman. Paldies, un tagad uzklausīsim Kurmanovu kungu. <clears throat> Уважаемые депутаты, Godātie deputāti, komisijas, komitājas locekļi, diemžēl э, neviena no rezolūcijām, divām Eiropas parlamenta rezolūcijām, uh, nav uh, izpildītos, nav izpildījušas Kazahstānas valdības, neskatoties uz Eiropas parlamenta aicinājumu atbrīvot uh, ieslodzītos un uh, uh, protestētājus. Septiņi no viņiem joprojām ir um, ieslodzījumā. Rozatuļa Tājeva, kur bija streika vadītāja, viņa cieš no nopietnas slimības, bet viņai atsaka ārstēšanu. Mēs konstatējam, ka Kazahstānas valdība uh, Uh, turpina uh, stingrāku likumdošanu pieņemt uh, un um, saskaņā ar Kazahstānas kriminālu likumu tiek ieviestas normas, kas nosaka trīs gadus cietumsodu pat par aicinājumu uz streiku. Un, заключается в том, что в Казахстане произошло расслоение на супербогатых и основную массу. Un mēs redzam, ka ir arī sabiedrības noslānošanās, ir bagātie un ir nabadzīgais slānis. Ir 7-8 miljardieri, kur visi ir saistīti ar Nazarbājēva ģimeni, ir arī viņa ģimenes locekļi. Un uh, ir vēršanās pret uh, aktīvistiem no strādnieku kustībām, jo tas var uh, radīt. Uh, Uh, draudus patreizējai politiskajai kustībai, kur priekšā ir Nazarbājevs un viņa oligārhi. Un starptautiskā darba organizācija un arotbiedrības ir uh, nosodījuši šo, šīs darbības. Un darbība nereģistrētās arotbiedrībās saskaņā ar jauno uh, kriminālu likumu būs sodām ar cietums sodu. Trīs gadu ilgumā mūsu organizācija atteica reģistrēt, bet pēc eh, um, arotbiedrību eh, protestiem tika um, joprojām ierobežot mūsu darbību. Kazahstāna pastāvēja vnie zakona visi nezavisamie profsajūza. Arī neatkarīgās arotbiedrības ir pasludināts ārpus likuma. Šādā sakrā mēs tuvākā nākotnē gaidām jauns arests, jauns asiņains izreikināšanās, arī policiskās lepkavības, kuras veiks gan KGB, gan arī eh, spēcdienesti, eh, tiks apkaroti arī arotbiedrības, kā tas ir bijis arī eh, akcijās pret eh, naftas uzņēmumu darbiniekiem. Ir arī dota eh, pavēle bez brīdinājuma šaut uz strādniekiem, un šādi, šādi mm, likuma grozījumi jau ir pieņemti. Trīs demonstrantu nāves rezultātā, un tas nocīt Sēromaidanā, Kijevā, Eiropas Savienība apspriež Ukrainas amatpersonu ierakstīšanu melnajā sarakstā, lai neļautu šiem cilvēkiem iebraukt Eiropas Savienības teritorijā. Un tāpēc mēs aicinām Eiropas parlamenta uh, deputātus tās pašas sankcijas piemērot arī uh, pret Karimu Sīmovu, kas ir arī Mohameds Kasimovs un arī Nurtajam Bukajevam. Aizsardzības ministrs arī būtu jāliek šajā sarakstā. Visiepriekšējie bija ministri un, un premjerministra kabineta. Un locekļi tātad visi šie cilvēki 2016. gadā 16. martā piedalījās asņainā slaktiņā, kur kur tika nogalināti vairāk kā 700 cilvēki pēc ne, neoficiāliem avotiem un 200 ievainotiem. Mēs uzskatām, ka šo te cilvēku amatpersonu uzvārdiem būtu skaļi jāizskan arī Eiropa, par, Eiropas parlamenta telpās, lai viņi zinātu, ka viņi nav, nepaliks nesodīti. Tāpēc ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamenta delegācijas eh, sastāvēsošie deputāti tiktos ne tikai Kazahstānā ar amatpersonām un valdības pārstāvjiem, kas pilnībā atbalsta Nazarbājeva kursu, bet arī, lai viņi tiktos ar mūsu neatkarīgās arotbiedrības NATO pārstāvjiem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 Muhtars Ambetovs un citi būtu cilvēki, ar kuriem būtu jātieks. Vēl es uzskatu, ka e, parlamenta deputātiem būtu jātieks ar politieslodzītajiem. E, Naftas darbinieku streika vadītāji arī būtu jāapmeklē, jo šo līderu dzīvība ir nopietni apdraudēta. Tas ļoti svarīgi. Es uzskatu, ka es zinu, ka amatpersonas no Kazahstānas lobē aktīvi dažādas e, parlamentu struktūras. Viņi centās, cenšas cenšas arī pārliecināt Eiroparlamenta deputātus, aicina vēlēšanu kampaņu ietvaros apmeklēt kampaņu, lai viņi atbalstītu prezidentu. Um, Nazarbājevs arī atbalsta ļoti būtisks lobiešanas struktūras Eiropas eh, Savienības teritorijā. Atsevišķi Eiropas eh, valstu līderi, piemēram, Tonijs Blērs, eh, zināmā mērā ir labvēlīgs pret Kazahstānu, jo viņš saņem honorāru 20 miljonu dolāru apmēram. Uh, Nazarbājevs eh, meklē atbalstu arī materiālā ziņā, eh, piemēram, Kazahstāna arī iepērk ieroči no Eiropas Savienības eh, Tas nozīmē, ka režīms gatavojas cīnīties ar saviem pilsoņiem lielos, lielās pilsētās. Ir arī noklausīšanās iekārtas, ko iepērks pēc dienestiem. Tas viss tā kā, lai apkarotu terorismu, bet, iz, terorismu, bet īstenībā, lai cīnītos pret opozīciju. Piemēram, Vācijā šobrīd ir skandāls par nelikumīgu automātisko ieroču pārdošanu, lai aizsargātu prezidentu Nazarbāju. Un mēs lūdzam, lai šis jautājums tiktu kontrolēts, lai tiktu ieviests embargo, lai Kazahstānas valdība nevarētu pirkt šos ieročus, tāds ieročus ieročus, kurus viņi varētu izmantot pret mierīgiem civiliedzīvotājiem un protesta dalībniekiem. Vēl viens negatīvs akmets, a, a, aspekts ir Interpola izmantošana. Viņi uzskata, ka Interpols ir tāda tā kā, polis, kā policija, kas um, palīdzētu apkarot oponentus. A, uh, notiek meklēšana citās valstīs un tālāk sūtīšana atpakaļ uz eh, Kazahstānu. Ablāzava kundze, Magdeps, Katibājevs un citi ir piedzīvojuši šādu likteni, kas no citām valstīm atsūtīta atpakaļ uz Kazahstānu. Un droši vien arī pēc manas runas šeit droši vien parādīsies arī jauns apsūdzības, kas ir vērsts pret manu personu, arī lūgs, lai mani pieprasīs, lai mani sūtītu atpakaļ uz Kazahstānu. Tāpēc es lūgtu cilvēktiesība komiteja rīkoties pēc runām eh, Eiroparlamentā. Notiek regulāras repetīcijas represijas Kazahstānā. Piemēram, Vladimirs Kozlovs tika pakļauts tādām represijām, arī viņš runāja parlamentā. Uh, septiņu ar pus gadu cietumsodu viņš saņēma pēc atgriešanās Kazahstānā. Arī Vadims Kurāmšins līdzīgi, uh, viņš um, arī šeit uzstājās 2012. gadā Vāršava drošības sadarbības organizācijā. Un pēc Eiropa parlamenta uzrunas 16. decembrī pagājušā gada To pasākumu organizē Mērfī kungs. Kindža Galisa kungs, kas ir priekšsēd, arobijas priekšsēdētāja dēls, arī viņš izjūta spiedienu uh, un Muktars un Betovs tika vienkārši atlaisti no darba bez kādiem iemesliem un pamatojums sniegšanas. Un mēs uzskatām, ka pamatojums patiesībā bija šīs personas uzstāšanās Eiropas parlamentā. Arī manu veco māti ir iebiedējuši spēcdienestu darboņi un tā rezultātā viņai bija sirdsriet. Mēs ļoti uzskatām, ka Eiroparlamentāriešu vizīte Kazahstānā palīdzēs izgaismot šo situāciju reālās kategorijos. Um, Kazahstāna Kazahstāna joprojām nav parakstījusi konvenciju par cilvēktiesībām. Ļoti svarīgi, lai jūs redzētu Kazahstānu, kā tā ir, kur ir nāvisots, kur ir apkarot opozīcija, eh, kur ir akcijas pret masmēdījiem, kur cilvēkus apšauj, cietumā, sēdien cietumā, kur, nedrīk, kur nav arotbiedrības un cilvēka dzīvībai ir graša vērtība. Paldies par uzmanību. Thank you, Mr. Paldies, Kulmanov kungs. Un tagad uzklausījām mūsu viesus, uh, un mums ir apmēram 15 minūtes diskusijām. Šī ir vienkārši sagatavošanās sēde delegācijai. Tagad sarakstā ir Ieglas kundze, Gomešas kundze, Kilnielsens kundze un Mērfī kungs. Labi, un tad mums ir vēl arī ārējā darbības dienas pārstāvji. Sāksim ar Jēglas kundzi. Fildank. Paldies, priekšsādātājs kundze. Un uh, sirsnīgs paldies uh, visiem runātājiem, kuri šeit izteicās un uh, sniedza savus ziņojumus. Esmu droša, ka attiecībā uz gatavošanos mūsu braucienam uz Kazahstānu viņu teiktais bija tiešām ļoti būtisks. Tad, kad mēs būsim tur, eh, mums vajadzētu šiem aspektiem arī pievērst uzmanību. Man ir viens liels lūgums, ko es eh, izklau, saklausīju jūsu teiktajā, un to es pieņemu. Varbūt mums to vajadzētu vēlreiz eh, noformulēt. Es, protams, vēl nezinu, kur mēs kad brauksim, nav zināms vēl šis plāns, bet es domāju, ka mēs, vismaz es gribētu apmeklēt uh, kādu cietumu, ja tas būtu iespējams. Kādu vienu no šiem cilvēkiem, kurus jūs nosaucāt, mēs varētu apmeklēt. Es nezinu, vai tas ir iespējams balstoties uz mūsu iespējām, vai mums ir pietiekami daudz laika priekšādātais kundze, to es nevaru izvērtēt, bet es gribētu šo uh, lūgumu paust. Jūs uh, piedāvājāt arī uh, dažas lietas, ko jūs no mums sagaidāt, un mums arī, protams, ir reāli jāvērtē Kazahstānas attīstība mūs joprojām un vienmēr interesē, gan kritiski, gan konstruktīvi. Es domāju, tas viss ir saistīts. Un mums tad arī ir e, jāsaprot, ka lietas, ko mēs prasām, nevar īstenot viens dienas laikā. Bet mēs nedrīkstam e, e, pieļaut, ka šīs prasības netiek izpaustas. Uh, Es domāju, ka atvērtība un caurskatāmība ir tās lietas, ko mēs varam gaidīt no visām valstīm, un no visām valstīm varam arī gaidīt, ka tās rīkosies eh, vismaz saskaņā ar tām saistībām, kuras tās ir uzņēmušās parakstot starptautiskus līgumus. Likumi, jā, likumi ir. Un eh, it kā ar to pietiktu, eh, lai tie tiktu ievēroti Uh, nu, es nezinu, es uh, domāju, ka jā, ir svarīgi, lai būtu likumi, un to mēs varam prasīt. Vienkārši ievērot nacionālos likumus. Ja ārējās darbības dienas ir pārstāvēts, tad es gribētu uh, grib, uzdot uh, jautājumu par to, cik liela iespēja viņiem ir piekļūt cietumiem. Vai uh, viņi varētu man pastāstīt, vai varbūt uh, starptautiskais sarkanais krusts uh, var gūt pieeju cietumiem. Es to īsti nesapratu, uh, kad kaut kas tiek aizliegts, kāda reliģija, piemēram, vai ja, kad kaut kas nebija um, atļauts, vai tas bija skaitlis 50 cilvēki, kas apulcējas, vai kā tas man interesētu, vai jūs varētu lūdzu precizēt šo uh, faktu. Uh, Par to es varētu būt ļoti pateicīgi jums. Kazahstāna laikā no 2000 līdz 2015. gadam šobrīd ir ANO cilvēktiesību padomē un vai jūsuprāt šajā kontekstā ir pozitīva attīstība Tātad ņemot vērā šo aspektu, kāda ir jūsu pamatpozīcija par to, kas būtu jāsasniedz, kas ir sasniegts un kas vēl nav sasniegts. Paldies! Paldies, Jēglis kundze! Un tagad Ana Gomeša. Uh, all, like... Pirmkārt, es gribētu pateikties um, Kazahstānas pilsoņiem, kuri ir ieradušies šeit pie mums, uh, un tas tiešām ir uh, prasījis ļoti lielu drosmi, ņemot vērā precedentus, eh, kas ir bijuši eh, un kas ir arī mūsu priekšā, jo īpaši Kozlovkunga situācija. Starp citu, es redzu, ka vēstniekungs ir šeit. Eh, pēdējā informācija, ko esam saņēmuši, ir tāda, ka viņš ir cietumā bez pienācīgas medicīniskās palīdzības, es piesaucot humanitārus apsvērumus, uh, aicinu, lai šī situācija tiktu nekavējoties labota. I'd like to, I took note of what... Es uh, pierakstīju, ko jūs teicāt. Es arī došos šīs delegācijas sastāvā uz Kazahstānu, un tas būs martā. Tātad es uh, pieņēmu zināšanai visus šos elementus un ieteikumus, ko jūs teicāt, uh, un tad skatīsimies, kā tas viss būs īstenojams, ņemot vērā mūsu programmu. Bet um, mani jautājumi būtu ārējās darbības dienestam. Ja nemaldos, uh, dienestu pārstāvi šeit ir. Es gribētu uzzināt, kopš mēs uh, mūsu 2020. gada novembra rezolūcijā paudām konkrētas prasības attiecībā uz progresu uh, sarunu gaitā um, par uh, uh sadarbības nolīgumu uh, mēs prasījām politiskas reformas, tad kādas politiskas reformas ir apspriestas ar Kazahstānas iestādēm, kādi konkrēti soļi ir uh, ieviesti, īstenoti vai nav īstenoti. Un tad es gribētu, jo īpaši uzzināt uh, ka mūsu bāžas par cilvēktiesību situāciju Kazahstānā saskaņā ar šo rezolūciju ir risinātas ārējās darbības dienestā. Runājot par cilvēktiesību dialogu, kā tiek izmeklētas spīdzināšanas un nepiemērots attieksmes gadījumi, vārdarbības gadījumi un kāda atbildība Uh, tiek paredzēta vainīgajiem. Un patiešām kā šis uh, jautājums, uh, kas ir saistīts ar sabiedriskā nemiera musināšanu vai naida musināšanu, kā tas tiek risināts praktiski. Un es gribētu uzklausīt, kā ārējās darbības dienests ir strādājis pie šiem jautājumiem. Un kā jau tas tika minēts, ja ārējās darbības dienesta delegācijai Kazahstānā um, ir uh, sniegta pieeja cietumiem, un viņi ir šādu prasību izteikuši, vai viņiem ir uh, piešķirt atļauju apmeklēt Kozlovkungu. Un jā, mums ir divi pārstāvi no ārējās darbības dienesta, kuri pēc tam atbildēs uz jautājumiem. Kilnielsens konsults lūdzu. Jā, paldies. Es gribētu arī pateikties eh, Kazahstānas asociāciju pārstāvjiem eh, par to, ko viņi teica, bet es viņiem neuzdošu jautājumus, jo mēs pazīstam šo situāciju. Es uzreiz tātad tieši vērsīšos pie Eiropas ārējās darbības dienesta. Atgādināšu, ka 2011. gadā uh, tika pieņemts ziņojums, tas bija mans ziņojums par Eiropas Savienības stratēģiju Vidusāzijā, un tur uh, Um, tika uzsvērts fakts, ka ja ir uh, jānošķir un jāuzstāda nosacījumi attiecībām ar uh, šīm valstīm, bet šeit bija runa par Vidusāzijas valstīm, tātad uh, ņemot vērā panākto progresu demokrātijas un cilvēktiesību jomā. Tā pašā uh, veidā 2012. gadā tika pieņemtas rekomendācijas, ko minēja uh, Anna Gomeša, un uh, Es esmu pārsteigts, jo ārējās darbības dienests turpina vest sarunas šajās tā divpusējās eh, sarunās ar eh, Kazahstānu par jaunu eh, sadarbības un partnerības nolīgumu, bet nekad nav arī domāts par sarunu pārtraukšanu, nesakot ar, neskatoties uz šiem te gadījumiem, kad ir vēršanās pret arotbiedrību pārstāvjiem, ir bijušies laktiņi. Uh, ir iespējas, ka man ir kauns tiešām, man kā deputātei, kā parlamenta deputātei, man ir kauns, ka tā tas notiek. Mēs pieņēmām rezolūciju, paudām nostāju, ir bijušas vairākas uzklausīšanas par uh, cilvēktiesību pārkāpšanu Kazahstānā, mēs uzņēmām uh, Vladimir Kozlov, kurš izteicās pie nu, tātad uh, deputāta priekšā, un pēc tam viņu arestēja un bez nekādiem uh, pierādījumiem viņam piesprieda uh, sodu. Cik es zinu, tad uh, Eiropas ārējās darbības dienests nekad nav centies uh, apmeklēt Kozlovu kungu, tad, kad viņš bija cietumā, pēc tam, kad viņš ieradās uzstāties Eiropas parlamentā. Manuprāt, tas būtu bijis minimums, kas bija jāizdara. Tas joprojām nav izdarīts. Uh, Un šie, eh, šim delegācijas braucienam, šiem eh, cilvēkiem, kas dosies uz Kazahstānu, noteikti ir jātiekās ar Kozlaukungu. Un es nevaru iedomāties, ka atgriezīsies deputāti un teiks, nu, mums nebija laika, mēs nevarējām aizbraukt. Nu, ir prioritātes, un šīs prioritātes ir uh, jāņem vērā. Ir jāstrādā pie tiem jautājumiem, par ko mēs visu laiku runājam. Un tas tiešām ir ļoti svarīgi. Mēs, protams, pieņemam zināšanai uh, visu to, ko jūs norādījāt, un uh, mēs kā deputāti turpināsim strādāt uh, pie tiem jautājumiem, ko jūs minējāt, un es pilnībā piekrītu šai Interpolu lomai, ko jūs minējāt, un tā tālāk. Bet konkrēzi es uzdodu jautājumu ārējās darbības dienestam, ko jūs darāt, ko jūs esat izdarījuši, ko jūs nesat izdarījuši attiecībā uz šiem ieslodzītiem, un kas attiecas uz spiedienu, ko var veikt Eiropas Savienība. Tas taču ir, nu, nepieņemam. Nevar būt tā, ka um, Eh, cilvēktiesība asociācijas eh, pasaulē eh, aktivizēs. Jā, ir labi, bet ja Eiropas Savienība neko vairāk nedarīs, nu tad tā ir vienkārši ņirgāšanās. Es tiešām gribētu uz to uzstāt, šis melnā saraksta jautājums, kā Ukrainā, kāpēc ne, nav uh, iemesla uh, savādāk izturēties pret šo valsti. Noteikumiem ir jābūt tādiem pašiem, kad runājam par demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanu, un es gribu uzstāt, ka uh, Uh, mūsu uh, braucienu laikā ir jāaiziet uz cietumu un jātiekās ar Kozlovu kungu. Paldies! Finally, Mr. Murphy. Labi, un tagad uzklausīsim Murphy kungu, lūdzu, pavisam īsi. Jā, Liels paldies par eh, šo stāstījumu. Tas bija ļoti informatīvi un jāsaka, ka tiešām fakts ir ļoti nopietns, jo ikreiz, kad apspriežām Kazahstānu ar eh, pārstāvjiem no dažādām Kazahstānas organizācijām, mums vienmēr ir jāuzsver, lūdzu raugieties, lai šie cilvēki, kas šeit uzstājas un runā, ne atkal neciestu, jo mēs redzam, ka jau tagad divi cilvēki, kas piedalījās uzklausīšanā, viņu ģimenes locekļi ir cietuši uh, no represijām. Jāsaka, mēs nevaram akceptēt to, ka mēs nevaram uzaicināt šeit cilvēkus no valsts, viņi pastāstīt, kas tur notiek, un pēc tam viņi tiek represēti. Es domāju, tas ir pilnīgi nepieņēmami. Man ļoti labi, ka drošas apakškomitejas pārstāvi apmeklēs Kazahstānu, un es domāju, runāt par cilvēktiesību jautājumu Kazahstānā ir ļoti nepieciešams, un tas, ka, piemēram, Katrīna Ashton uh, pēc uh, saviem apmeklējumiem, kā arī Tonijs Blērs un Šrēders, neko neteica, domāju, ir svarīgi uzsvērt cilvēktiesību jautājumu arī pēc šādām augstu amatpersonu vizītēm. Man, piemēram, divreiz tika atteikt iebraukšanas vīza Kazahstānā Un vēl es gribētu teikt, ka Kazahstāna ir ļoti plaša valsts, un tur viss ir, un tādēļ tiešām nav pamata palikt tikai um, Almatā un, un, un, un neko citu valstī neapskatīt. Es domāju, tiešām ir ļoti svarīgi apmeklēt cietumus, tikties ar ieslodzītajiem, pēc, protams, šiem paraugu cietumiem, kur ir izcili apstākļi, viss skaisti izkrāsots, izremontēts, un tā, šīs vietas tiek rādītas ārvalstu apmeklētājiem, bet tajā pat laikā vajadzētu apmeklēt tās vietas, kur ieslodzījumā tiek turēti um, opozīcijas un cilvēku tiesību pārstāvji. Un ir skaidrs, piemēram, uh, es esmu saņēmis informāciju par to, ka eh, šie eh, ieslodzītie eh, dzīvo mm, šausminošos apstākļos savās ieslodzījuma vietos, un man ir fotogrāfijas, kur redzami režīmu upuri. Var redzams, ka viņi ir mm, tikuši nogalināti uh, plašu masu uh, pasākumu apspiešanas rezultātā. Paldies. Paldies, Mērfī kungam. Es saprotu, ka delegācija vēl nav tikusies, lai sagatavotu savu vizīti. Es domāju, ka šeit izskanēja daudz rekomendācijas, tāpat arī nepieciešamība tikties ar politiskajiem ieslodzītajiem. Ļoti labi, ka arī Kazahijas vēstnieks ir šeit, un tad es to, ceru uz to, ka jūs atbalstīsiet šo vizīti. Jēglas kundze vaicāja par reliģiju reliģiju, teiksim, šiem mm, regulējošiem likumiem, reliģiskās eh, un ticības eh, brīvības eh, likumdošanu. Un es gribētu aicināt jūs divpusēji, varbūt kon konsultējoties, sniegt šo informāciju Jēglas kundzei. Tālāk izskanēja kritika par to, ka uh, Eiropas Savienības delegācija netak, nedara pietiekami daudz, un tagad došu vārdu Tiso kundzei, kura ir cilvēktiesību jautājumu nodaļas vadītāja, un Perkausks kundzei. Es ceru, ka jūs uh, varētu lūdzu īsi izteikties. Tātad Tiso kundze vispirms, jā, lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es centīšos atbildēt uh, pietiekami īsi. Un uzreiz gribu pateikt, ka mēs pilnībā piekrītam uh, ieteikumiem, ko uh, m, mm, iesaka Kazahstānai, proti īstenot uh, parakstītos līgumus. Un uh, mēs uh, norādījām uz konvenciju pret spīdzināšanu un papildu protokolu, ko ratificēja Kazahstāna. Un mēs viņiem esam teikuši, ka mēs apsveiktu to, tad mēs apsveicam to, ka tas tika pieņemts un ratificēts, bet tagad tas būtu jāīsteno. Tas nozīmē, ka ir jābūt neatkarīgam valsts uh, profilaks mehānismam un tam ir jādarbojas visos cietumos. Un ir arī tā, ka uh, pilsoniskā sabiedrība ir jāpārstāv vadītas kom vadības komitejā, un tā jābūt neatkarīgai. Kas attiec uz citiem jautājumiem par uh, uh, konvencijas pret spīdināšanu ratificāciju, runājot par attieksmi, uh, tātad par uh, ļaunprātīgu izmantošanu cietumos, jā, mēs pacēlām šo jautājumu. Um, un spīdzināšanas gadījumiem pēc 2011. gada uh, notikumiem un vēršot uh, uzmanību uz faktu, ka um, uh, krimināla tiesiskās un uh, naudas uh, sodi uh, tu, par to runāja uh, NVO pārstāvji. Itidi. Tas tur bija gan finansiālās, gan kriminālas akcijas, bet tās nebija pietiekami augsts tas, kas attiecas uz mani, tad, eh, kad jūs dosties uz Kazahstānu, jūs runāsiet par šo lietu, tad vajadzētu pasvītrot, ka šīs sankcijas nav bijušas pietiekami augstas. Kas attiecas uz sekojošo jautājumu, vai eh, šī delegācija vai ārējais dienas ir nodarbojies ar šo situāciju, kas saistīta ar politiskajiem ieslodzītiem? Jā mm, delegācija tiešām ir nodarbosies ar politisko ieslodzīto jautājumu. Mēs sistemātiski esam griezušies pie dalībvalstīm, pie to vēstniecībām, mēs esam uzdevuši šo jautājumu, ir tīpaši pirms mēs tikāmies ar Kozlavatungu. Mēs gribam finansēt arī projektu, kas ir eh, mērķēts uz eh, pilsonisko sabiedrību noteikām organizācijām, tieši lai palīdzētu Kozleva kungu. Un vēl tas ir sakarā ar vizīti. Uh, Es gribēju atbildēt uz visiem jautājumiem, kas bija formulēti, bet es došu varbūt vārdu savai kolēģei, viņa turpinās. Tu notvēt viņu. Jā, paldies. Es gribētu atzīmēt, ka Eiropas Savienība regulāri runā par ieslocīto aktīvistu situāciju gan divpusējā sanāksmēs augstākajā politiskajā līmenī, gan arī regulārā cilvēku tiesību dialogu ietros ar Kazahstānu. Nu, pateicotos mūsu regulārajiem spiedienam, Žaftskungs un Šalabājevs kundz un citi cilvēktiesību aizstāvi tika atbrīvot no cietuma. Un es gribētu atzīmēt, ka, jā, mēs vedām sarunas par jaunu Eiropas Savienības Kazahstānas partnerības un sadarbības līgumu, un mēs esam pārliecināti, ka ņemot vērā patreizējo situāciju Kazahstānā, dialogs un sadarbība ar Kazahstānu kļūst arvien svarīgāk. Attiecību padziļināšana nodrošinās labāku mm, informācijas apmaiņu, un mēs varēsim atbalstīt eh, plašas reformas Kazahstānā. Jaunajā nolīgumā ir paredzētas saistības, kas nodrošinās eh, lielāku tiesisko un politisko paļāvību gan mūsu attiecībās, gan arī tajā, ko sagaidām viens no otru. Gribu atzīmēt, ka mēs vienmēr pasvītrojam, ka saruna veiksmīgs iznākums par jauno nolīgumu būs atkarīgs no tā, kā tiks veikts politiskās reformas Kazahstānā un kā Kazahstāna izpildīs savas starptautiskās saistības. Tas ir pamats sarunām par šo nolīgumu un mm, tas aicina uz konkrētu saistību uzņemšanos no Kazahstānas puses. Paldies! Jāsaka, mums diemžēl laika vairāk nav, jo mums ir jāsāk eh, slēgtā sēdes daļa, bet aprīlī, 1. aprīlī mūsu apakškomitejas uh, darba kārtībā eh, ir paredzēta arī ieklājot šo jautājumu, un tad mums noteikti būs vairāk laika, lai runātu par šo Kazahstānu. Es gribētu pateikties visiem ekspertiem. Uh, un varat būt droši, ka Eiropas Savienības delegācija Kazahstānā gan arī mēs šeit cieši sekosim tam, kas ar jums notiek. Un mēs, protams, ļoti ceram, ka tas, ka jūs esat šeit, palīdz mums eh, panākt pozitīvus rezultātus. Paldies vēlreiz, un pirms es slēdzu sanāksmu, gribu teikt, ka rīt no rīta mēs sāksim ar uzklausīšanu par strādnieku eksploatāciju Katārā saistībā ar futbolu pasaules čempionātu, un šī uzklausīšana ir tik liela, pietiekšies tik daudz interesanti, ka mums nāksies e, pāriet uz citu telpu, un mēs tātad tiekamies rīt zālē 4Q2. Tātad rīt sanāksim zālē 4Q2, un tagad sākam. E,